Jā, liebe kolēģin un... Godātie kolēģi, kolēģis, labrīt visiem. Sveicu jūs visus šodien šeit, mūsu pēdējā budžeta komitejas sanāksmē, šajā sasaukumā, vismaz parastajā formātā. Mums vēl ir paredzēta viena ārkārtas sanāksme 11. jūnijā bet eh, šobrīd vismaz eh, tas eh, ir nobeigums mūsu parastajam darbam. Tā mūsu sanāksme raida internetā. Attiecībā uz to, kādas valodas ir pieejamas, jūs redzat kobuņūz izdevumā, man tas nav jums jānolasa. Ir tikai viens paziņojums, ko vēlos jums darīt zinām. Koordinātoru sanāksme tā kā nekas īpaši nav paredzēts, skatīt tiek atcelta, bet esmu dzirdējusi, ja iespējams viena vai cita politiskā grupa vēlēsies tomēr kaut ko pārnāt. Ja tā ir, lūdzu šī politiskā grupa, kas to vēlas, varētu ātri darīt mums to zināmu, lai uz mūsu sanāksmes noslēgumu koordinātori varētu palikt šeit, un tad mēs varētu tikt skaidrībā par šādu uh, jautājumu, ja tas būs nepieciešams. Ķeramies pie protokola. Rīkojamies kā vienmēr. Protokols ir jums pieejams un, ja līdz sanāksmes noslēgumam nav iebildumi iesniegti, tad protokoli tiek uzskatīt par apstiprinātiem. Un tagad, principā, esam nonākuši līdz ceturtajam darba kārtības punktam, uzraudzības grupai par pētniecību un inovāciju. Un lūk arī nāk mūsu referente. Par atbildīgā par 2015. gadu referente nevar būt šeit viņa ir stāvoklī un lidot vairs šobrīd nevar. Un mēs ceram, ka Anna tūlīt ieradīsies, apsēdīsies. Tātad uzraudzības grupa par pētniecību un inovāciju, to starp attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, kā vienmēr tā ir tikusi uh, referentu organizēta. Šogad tā ir Anna Jensena un nākamajam gadam Gardies Zabāla. Tā bija trešā un pēdējā uzraudzības grupa. Kobuņūz izdevumā jūs redzēsiet arī, kurš tur piedalījās, gan no komisijas puses, gan arī no citiem Varbūt Anna var mums eh, pavisam īsi pastāstīt, eh, kādus secinājumus no šīs uzraudzības grupas viņa ir varējusi izdarīt. Lūdzu. Sorry, I just arrived uh, from the airport, so it's been... Es atvainojos, es tikko ierados eh, no lidostas. Šajā uzraudzības grupā nu, mēs pārsvarā tikai uzdevām jautājumus Eiropas komisijai. Es nezinu, vai komisija to prezentēs šodien. Jā, skaidrs. Eh, mēs pamatā jautājām par jaunā programmu uzsākšanu, kādā veidā likumdošanas vēlīnā pieņemšana ietekmēs to, ka lietas varētu saulēcīgi sākties un kā tas ietekmēs visus procesus. Kā mēs redzēsim šo bezpārāvumu pāreju un MVU pieeja kosme līnijai. Īpaši koncentrējoties uz atsevišķām pozīcijām saistībā ar kapitālu un parādu attiecībā uz finansējumu, ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā maziem un vidējiem uzņēmumiem. Jā, tas ir tikai pats sākums. Varbūt tiešām ir sarežģīti kaut ko daudz pateikt par to, kā tas viss darbosies, bet Gadie Zavalkundze vēlējās eh, dzirdēt, kāds varētu būt šo lietu iznākums attiecībā uz programmām pētniecībai un inovācijai tieši saistībā ar MVU. Kāda ir noskaņa komisijā, kā viņu prāt tas viss darbosies? Manuprāt, tas ir pats būtiskākais, ko mēs vēlējāmies dzirdēt. Respektīvi, vai jaunais veids, kā izturas pret MVU, darbosies tā kā plānots. Specifically concerning uh, a couple of, of new ir tīpaši attiecībā uz dažām jaunām programmām. They, they the... Un kā viņi vērtē pirmos uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, ja es varētu ma mazu atālps brīdi dabūt, eh, mēs varētu uzklausīt komisijas atbildes uz šiem jautājumiem. Es tad uzdošu jautājumu komisijai, kurš varētu reaģēt uz Eiropas komisiju. Es negribu nevienu piespiest atbildēt. Jums vajadzētu savā starpā tikt skaidrībā, kurš atbildēs komisijas vārdā. Godātā priekšsēdētāji, skundze, budžeta komitejas locekļies vēlētos uh, sākt ar pateicību par to, ka ļāvāt eh, komisijai atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es esmu pētniecības ģenerāla direktorāta ģenerāla direktora vietnieks, vēlas atvainoties ģenerāla direktora vietā, kurš būtu gribējis piedalīties, bet šobrīd eh, piedalās uzklausīšanā eh, pilsoņu iniciatīvā viens no mums. Kā tikko tika norādīts, šeit runa ir galvenokārt par trim jautājumiem - apvāršana 2020 īstenošana, pieejamais finansējums pētniecībai un inovācijai un atbalsts MVU jaunās pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai ietvaros. Mēs esam jau snieguši atbildes rakstiski, bet ļaujiet man izdarīt īsu kopsavilkumu par galvenajiem elementiem mūsu atbildē. Kas attiec uz apvāršanu 2020 uzsākšanu un bažām par to, Vai šis sākuma posms būs labs? Vēlos informēt jūs, ka apvārsnes 2020 ir uzsākts eh, sekmīgi, pateicoties eh, paralēli veiktajam eh, sagatavošanās darbu 2014. un 2015. gadam programmas tika pieņemtas jau 2013. gada decembrī, un pirmie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Eh, bija 50 miljārdi eiro apmērā un tika uzsākti 2013. gada 11. decembrī. Tikmēr 20 šādu uzaicinājumu jau ir noslēgušies martā, un vēl 27 šādi uzaicinājumi tiks noslēgti aprīlī. Tātad, vai šie uzaicinājumi veido interesi eh, zinātniskajā kopienā? Es domāju, ka jā, mēs saņēmām 8000 priekšlikumu šiem 47 uzaicinājumiem, un šobrīd izvērtēsim šos priekšlikumus attiecībā uz izcilību, izmantojot profesionālās izvērtēšanas sistēmas. Tas ir pierādījums ilgspējīgai un pieaugošai interesei Eiropas pētniecības un inovācijas kopienai piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Tāda ir situācija attiecībā uz apvārsni 2020. Mēs saņēmām tātad vairāk kā 8000 priekšlikumu, bet tā kā šo projektu izvērtēšana notiek caur profesionālu izvērtēšanas pieeju, ne, vēl konkrēti projekti nav atlasīti. Ja, kas attiec uz pieejamo finansējumu, es vēlētos sākt ar pateicību par jūsu ilgstošo atbalstu pēdējo gadu laikā finansējumam pētniecībai. Tas attiec gan uz daudzgadu finanšu schēmu, pētniecībai un inovācijai, kur finansējums, pateicoties jūsu atbalstam, ir pieaudzis, bet no otras puses tas skar arī igadējos budžeta lēmumus, kur mēs vienmēr varam paļauties uz jums, um, nepieļaut samazinājumu finansējumā pētniecībai un inovācijai. Tāpat laikā jūs apzināties arī izaicinājumus, ar kuriem saskarās komisija samazinoties maksājuma apropriācijām. Viens piemērs - 2014. gadā pētniecības inovācijas finansējums veido 7,5% no DFS eh, saistību apropriāciju izteiksmē, bet maksājuma apropriāciju izteiksmē mēs saņemam tikai 4,92%. Tas eh, būtu vēl zemāks procents, ja nebūtu jūsu atbalsta. Kā jūs zināt, maksājuma apropriāciju limiti ir vēl zemāki nekā iepriekš un tiek sagaidīts, ka situācija pasliktināsies vēl vairāk. Šāda maksājuma apropriācija trūkums liek mums pētniecības ģenerāldirektorātā īstenot svarīgus pasākumus, lai varētu arī turpmāk izpildīt līguma saistības pret atbalstu saņēmējiem, piemēram, priekšfinansējuma likuma samazināšana, kā arī paredzēto uh, uzaicinājumu iesniegt priekšlikumu noslēgumu datumu pārlikšanu, kas arī ir nepieciešams, e, ņemot vērā īso periodu, 8 mēnešu, kad ir jāpiešķir finansējums. Tas rada zaudējumus pētniecības un inovācijas kopienai, izjaucot šo līdzsvaru starp saistību un maksājumu apropriācijām. Es vēlreiz vēlos pateikties par jūsu atbalstu pēdējo gadu laikā un uzticos, ka varu paļauties uz jūsu atbalstu. Runa ir par Eiropas izaugsmi, par konkurētspēju un darbvietu izveidi. Kas attiecas eh, jau konkrētāk pasākumiem, uz, eh, kas vērsti uz MVU, kā es jau norādīju, mums vēl nav pieejams konkrēts rezultāts, cik lielā mērā no 47 uzaicinājumiem, kurus esam izsludinājuši, eh, cik tajos piedalās MVU, bet man ir informācija, uh, par to, ko esam sasnieguši līdz šim. Attiecībā uz atbalsta mehānismiem, eh, kas vērst uz MVU, attiecībā uz septīto pamatprogrammu. Tika paredzēts, ka vismaz 15% no specifiskās programmas budžeta tiks eh, paredzēti tieši MVU. Man ir prieks jums ziņot, ka esam sasnieguši un pat pārsnieguši šo mērķi, piešķirot gandrīz 17% no budžeta konkrētajā programmā sadarbībā ar MVU. Jomas, kur MVU bija īpaši sekmīgas sadarbības programmas ietvaros, bija nanozinātne un pētniecības, un drošības pētniecība. Ar šajās konkrētajās jomās atbalsts MVU bija pat virs 20%. MVU tāpat arī sekmīgi piedalījās kopīgajās tehnoloģijas iniciatīvās, arī šeit MVU procents bija virs 20. Apvāršana 2020 ietvaros e, Eiropas komisija, kā jūs zināt, vēl vairāk koncentrēsies uz MVU parastā likumdošanas procesa rezultātā. Mums ir vesela virkne atbalsta mehānismu, kas ir izstrādāta apvāršana 2020 ietvaros, kur mēs uzskatām, ka varēsim sniegt atbalstu MVU tiešā veidā. Konkrēts MVU atbalsta instruments mums būs, eh, kur mēs esam nodrošinājuši, kā to prasīja Eiropas parlaments, vienotu īstenošanas struktūru šādam MVU atbalsta instrumentam. Tātad uh, vesela virkne finanšu instrumentu vēl būs pieejama konkrēti MVU. Un vēl svarīgāk ir tas, ka ir mērķis apvāršana 2020 ietvaros, daļa, kas ir paredzēta atbalsts sniegšanai MVU, pieaugs no 15% uz 20% izdevumiem kas saistīta ar sociālajiem izaicinājumiem, kas varētu kopā veidot 8 miljārdus eiro, kas paredzēti MVU pētniecībai un inovācijai. Noslēgumā varu teikt, ka tas ir aptuvens kopsavilkums mūsu sniegtajām rakstiskajām atbildēm. Nesam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem, priekšsarētais kundze. Priekšsarētāji, paldies! Kurš vēlas nākamais atbildēt, lūdzu? Uh, thank you. <clears throat> My name is Christian. Paldies. Uh, es pārstāvu um, uh, DG Enterprise, man sauc uh, Vaigls. Es, mums arī lūdza paskaidrot uh, mūsu viedokli par kosme programmu. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, mēs varam uh, konstatēt, ka MVU piešķirtā nozīme arī pētniecības un inovācija programmās pieaug. To jūs varat um, arī redzēt ziņojumā, kas jums ir iesniegts. Es gribu pievērsties četriem konkrētiem jautājumiem šai kontekstā, kas ir saistīti ar jaunās pamat programmas izveidi. Pirmkārt, tie ir finanšu instrumenti. Kā jūs zinat, tie, tie viens otru papildina jaunajā programmēšanas periodā. Mēs īpašu uzmanību šajās eh, sarunās ar pilnvarotām iestādēm piešķirām tām, lai nauda tiešām nonāktu pie maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tālāk eh, par to, ka tā ir, tas ir papildus finansējums, kas neaizstāja jau esošos finansēšanas instrumentus. Tālāk, lai būtu arī lielāka atpazīstamība Eiropas līmenī un lai palielinātos arī ietekme. Sarunas jau turpinās zināmu laiku. Mēs ceram, ka vienošanās ar Eiropas investīciju fondu tiks parakstīta vēl līdz vasaras sākumam. Tālāk eh, jaun, jauna aģentūra EASME, e, kas aizstāja iepriekšējo EAČI aģentūru. Un tā ir eh, vairāk strādās ar MVU, ir palielināts trīs, trīskārtīgi šo darbinieku skaits, vēl visi darbinieki nav pieņemti darbā. Um, un uh, nav vēl sadalīti visi pienākumi, kaut arī mēs vēlētos, lai šis darbs virzītos uz priekšu ātrāk, bet esam uh, tomēr optimistiski noskaņoti par to, ka mēs varēsim nākotnē vairāk uzmanības pievērst MVU. Es vēlētu uzsvērt vēl vienu svarīgu elementu, uh, kas būs svarīgs uh, MVU turpmākiem septiņiem gadiem būs eh, jauns atbalsta piešķiršanas veids inovatīviem MVU, kas piedāvā jaunu veidu izstrādājumus un pakalpojumus. Mēs, protams, vēl eh, detalizēti izstrādājam eh, šo pieju. Ir vēl jāpārvar zināmas grūtības šai iniciatīvā, bet ehm, mēs mm, esam nesen izsludinājuši uh, Eh, ko, pieteikumu konkursu, un mēnešu laikā jau esam saņēmuši 320 pieteikumus, un izvērtēšanas rauns sāksies jūnijā, un mēs ceram, ka būsim saņēmuši līdz tam laikam aptuveni 1000 pieteikumu. Bet, nu, jāskatās, kā tas viss attīstās, bet mēs ar lielu entuziasmu strādājam šai jomā. Nākošais punkts ir maksājuma in apropriācijas un ar tām saistītās problēmas. Mūsu aģentūrai 2013. gadā bija problēmas, tāpēc, ka maksājuma apropriācija pieeja bija ierobežojoša, kavējās maksājumi. Un uh, lietas uh, bija arī gadījumi, kad netika ievēroti maksājumu termiņi līdzekļu ierobežojumu dēļ, un šādu gadījumu īpatsvars pieaug no 3 līdz 9 procentiem 2013. gadā. Un tas ir pretrunā ar maksājumu direktīvu, jo mēs nespējām vienkārši samaksāt šīs summas. Un mans kolēģis jau no pētniecības ģenerāla direktorāta norādīja, uh, ka viens no risinājumiem bija šos uh, pieteikumu konkursus atlikt uz uh, laiku, kad uh, avans finansējums jau būtu pieejams no attiecīgā gada budžeta, bet šāda pieeja novilcina visu procesu un atliek šās problēmas risināšanu uz turpmākiem gadiem. Un, un mēs uztraucamies arī par ietekmi, kāda varētu būt ierobežot noteiktajam maksājuma apropriāciju daudzumam. Mums ir jārod gudrāki risinājumi, mēs nevaram vienkārši visu novilcināt. Mums, eh, eh, mums šīs programmas ir nepieciešams sākt īstenot pēc iespējas ātrāk, nevis novilcināt to sākumu. Paldies, esmu gatavs atbildēt arī uz citiem jautājumiem. Paldies, nākamais no komisijas lūdzu. Es pārstāvu Eiropas reģionālās attīstības un kohēzijas politikas nodaļu. Esmu gatavs atbildēt uz septiņa, septīto jautājumu, kā organizēt atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem pētniecībai un uh, attīstībai no struktūra fondiem un reģionālās attīstības fondiem, kā iezīmēt šos līdzekļus. Un uh, 80, 60 un 50 procenti no kopējā finansējuma novirzot pētniecībai un uh, attīstībai MVU uh, informācijas tehnoloģijām. Uh, Uh, energoefektivitātei un atjaunējumiem enerģijas avotiem. Šeit ir runa par 110 miljārdiem, 23 miljārdi būs energoefektivitātei piešķirt un tad paliek aptuveni 80 miljārdi uh, MVU uh, pētniecībai izstrādei un informācijas komunikāciju tehnoloģijām. Uh, Un tāpat ir jārunā arī par viedo specializāciju šai kontekstā. Ir uh, nepieciešama uh, pētniecības stratēģija viedai specializācijai, uh, tas ir priekšnosacījums, jo pretējā gadījumā nevarēs saņemt struktūru fondus uh, pētniecībai un inovācijām. Un uh, mēs uh, iesaistām mazos un vidējos uzņēmumu stratēģijas izstrādē šīs, šo līdzekļu izlietojumā. Jaunajā re regulā ir 65. pāns, kas pārēdz kopīgu finansējumu no struktūra fondiem un apvāršņa 2020 pērniecības ģenerāldirektorātā tiek izstrādāti vairāk metodoloģiskie instrumenti līdztekus pilotu projektam, ko ir ierosinājis uh, uh, parlaments. Tātad viens no tiem ir uh, kāpnes uz izcilību. Un uh, reģionos uh, tas attiecas gan uz maziem vidējiem uzņēmiem, gan arī uh, Šobrīd mēs pabeidzam konsultācijas komisijā par uh, rokas grāmatu par sinerģijām un par uh, uh lab, labuma guvējiem, lai uh, šo darbu organizētu labāk nekā uh, pagātnē. Par sinerģiju un sadarbību uh, attiec uz uh, komisijas politikām mm, šajā jomā. Un Eiropas reģionālās attīstības fonda regulā ir aic, norādīts, ka ir jāstrādā programma izstrādē pie šo mērķu sasniegšanas. List, one, um, is... Manā sarakstā pēdējais ir kāds no ECFIN ģenerāldirektorāta Georgio Frolos. statement, uh, an introductory statement only. Es gatavojos tiek atbildēt uz jautājumiem, bet ja jūs vēlaties nelielu paziņojumu no manas puses, uh, tad to var, bet ja nav nepieciešams tād, es. Uh, <clears throat> Labi, Tad dosim vispirms vārdu referentei par šī gada budžetu, vai viņai ir jautājumi. Ja nē, es varu arī pati varbūt sākt ar savu jautājumu. Vairāki no jums tik tikko savās uzrunās runāja par nelielo finansējumu vai nepietiekamo finansējumu, tīpaši attiecībā uz maksājumiem. Un Man jāprasa, ko jūs darat ģenerāla direktorātos, lai DG budžetu pārliecinātu pa, un citus par to, ka nākamajam budžetam ir vajadzīgs savādāks priešlikums, lai mums katru gadu nebūtu atkal viens un tas pats. Kad, a, vispirms Anna. Jā, Ingeborg, jā. Jā, uh, jā I think also now. Uh... Domāju, ka. Kā ka mūsu vislielākās bažas, ņemot vērā saspringto maksājumu situāciju, grūti. Vai ir pietiekami līdzekļi priekšmaksājumiem? Un tas varētu tā kā iepriekšējo maksājumu apjoms ir mazāks nekā iepriekš. Es gribētu teikt, ka jūsu sniegtās atbildes nav mūsu uh, dokumentos. Es ceru, ka tās būs atrodamas internetā, jo tās ir noderīgas un sniedz labu pārskatu par to, kāda ir situācija ar programmām un arī sniedz piemērus attiecībā uz MVU un kas ir sagatavots. Es šos skaidrojumus uzskatīju par ļoti noderīgiem un svarīgi, lai šis materiāls būtu pieejams plašākai sabiedrībai, kā arī tiem, kuri stāsies darbā pēc mums, jo tas laiks nav aiz kalniem. Tas būtu labs veids, kā sekot tam, kas tiek darīts programmu sakarā. Un es gribētu pateikties par šo skaidrojumu un atbilžu sniegšanu un gribētu plašāk ieskaitu par to, kas tiek pašreiz darīts MVU ziņā, izpētes inovāciju jomā ar konkrētiem piemēriem. Domāju, ka tas ir ļoti labs materiāls. Man nav pārāk daudz citu jautājumu. Galvenās bažas ir tās, kas attiec uz maksājumiem. Nu, no. Jā, pirms Jans uzdod savu jautājumu, man ir paziņojums vēl. Es tikko uzzināju, ka vakar vakarā sekretariāts jau ir izsūtījis, tātad vakar vakarā, eh, šos, eh, š, šīs atbildes visiem deputātiem. Um, Paldies, Jūtā. Arī es uzskatu par eh, iedvesmojošu, 47 programmas, 8000 aplikācijas, citi jautājumi. Mans eh, jautājums par maksājumiem sasauc ar iepriekšējo, bet vai ir bijis, nācies jau maksāt eh, procentus, eh, tāpēc, ka nav izpildīti pienākumi? Jā, paldies, arī to ir svarīgi zināt, jo tad tas arī visus sadārdzina Ingeborgi. Jā, paldies. Tā bija interesanta informācija, ka jūs mēģināt e, pētniecības e, fondus saskaņot ar struktūra fondiem, par to mēs sen jau sapņojam. Jautājums tomēr ir par to, kas šobrīd vēl ir iespējams, kad likumdošana jau ir gatava. Respektīvi, uz kurām jomām attiecās šī saskaņošana, jo likumdošana, tā skaitā eh, pamatnostādnes jau ir diezgan tālu gatavības stadijā. Mēs budžeta kontrols eh, komitejā pagājušajā nedēļā uzklausījām Lisabonas stratēģijas īstenošanu un daudz valstis tika kritizēts par nepietiekamu Lisabonas stratēģijas īstenošanu. Un tika sacīts, ka ja mēs tā turpināsim, tad arī Eiropa 2020 stratēģija neizdosies. Līdz ar to mans jautājums. Paldies, Ingeborga Ivailo. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris jautājumi no manas puses. Vispirms par maksājuma apropriācijām kam mēs sekojam ļoti rūpīgi, zinot to, ka drīzumā parādīsies problēmas. Jūs teicāt, ka jūs tiekat galā ar maksājumu trūkumiem, jūs pārceļat termiņus un samazināt savanas maksājumus, taču tas nevar problēmu atrisināt. Ko jūs sagaidāt uz gada beigām un uz nākošo 15. gadu attiecībā uz maksājumu izsīkumu? Es gribētu apsveikt komisiju par darbu sākšanu jaunā finanšu ietvara sakarā, ieskaitot frontloading summas bet mēs esam nobažījušies pār maksājumiem it īpaši šim un nākošajam gadam. Mans otrais jautājums ir gaidas saistāms ar ilgtspēju. Vai jūsu rīcībā ir kādi pētījumi attiecībā uz startupu uh, E, ilgtspējību vai kompānijām, kas tiek finansēts ar Eiropas fondiem, vai tās attīstās atsevišķi no universitātēm un uzņēmumiem, ko mēs varam e, teikt par MVU, kuras, kuri tiek finansēti ar Eiropas līdzekļiem. Un atkal sasaistot ar iepriekšējo jautājumu, saikne starp MVU un universitātēm, vai tā kļūst neatkarīgi, vai tie iekļaujas lielākā struktūrā. Paldies! Skatos apkārt uz kolēģiem, neredzu, ka kāds vēl varē, vēlētos ko jautāt. Es tad vēršos pie komisijas, kurš jūtas uzrunāts, lūdzu, varat atbildēt. Siegieti, frau Fosits. Priekšsērētājs kundze, paldies. Kas attiecas uz jautājumu, par, respektīvi, kas attiecas uz jautājumu par to, vai esam maksājuši procents par kavētiem maksājumiem, soda procents. Mūsu prioritāte ir nodrošināt, ka tāda situācija nerodas vispār. Uh, tā kā mūsu prioritātēs mums tiešām ir uh, labi rezultāti šajā ziņā. Mēs praktiski neesam maksājuši soda procents par kavējumiem. Tā ir daļa no mūsu līguma saistībām. Tieši tādēļ mēs izmantojam visas citas iespējas, bet uh, šis tiešām būtu ļaunākais scenārijs mūsu gadījumā. Tālāk, kas attiecas uz jautājumu par to, vai mūsu īstenotie pasākumi ir pietiekami Diemžēl mēs neredzam īpaši daudz citu variantu, izņemot saņemt lielākas maksājuma apropriācijas. Un šis, manuprāt, ir svarīgs jautājums, kas attiecas uz uzraudzību, kas notiek ar MVU, kuri ir saņēmuši finansējumu no Eiropas Savienības, no mūsu fondiem, kā jūs norādījāt. Manuprāt, izaicinājums ir sekojušais. Mūsu līguma attiecības ar MVU, tad, kad mēs esam izmaksājuši pēdējo maksājumu, tas attiec arī uz atskaišu un ziņojumu saņemšanas no šiem MVU. Mums ir grūti katrā konkrētajā gadījumā noskaidrot, kas ir noticis 5, 10 gadus e, vēlāk ar šiem MVU. Šobrīd attiecībā uz apvārsni 2020, un to prasīja arī padomu un parlaments, mēs esam ieviesuši šobrīd indikātors, kas ļaus mums sekot un uzraudzīt šo MVU attīstībai arī vēlākā laika posmā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums. Kas attiec uz jautājumu, kur Greslas kundze uzdeva? ko mēs varam vēl apspriest eh, sinerģijas jautājumās. Varbūt eh, Landebas kungs var atbildēt. Mēs pat varam vairāk kā diskutēt. Mēs varam praksē daudz ko darīt uz vietas. Mēs šobrīd īstenojam virkni semināru, vakar Bonnā, Pre, mēs prezentējam praktiskus veidus e, gala atbalsta saņēmējiem, kopsavilkumu par sinerģijām, kā īstenot šos pantus, kurus es pieminēju dzīvē. Kas attiecas uz atbalstu, kas e, tiek sniegti startup kompānijām? Mūsu pēdējie jaunākie vērtējums ar 2007. un 2012. gadu struktūrālie fondi un ieguldījumu fondi atbalstīja 53 tūkstošu startups uzņēmumus. Un varu informēt, ka tie startup uzņēmumi, kas bija inkubēti šeit mūsu centros, ir saņēmuši kvalitātes zīmogu no Eiropas komisijas kopā ar uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātu uzņēmumi, kas tam ir izgājuši cauri, viņiem ir augstāki izdzīvošanas rādītāji nekā citi reģistrētie startup uzņēmumi. Ja nekļūdos, eh, skaitlis, manuprāt, bija 3 ceturdaļas no šiem uzņēmumiem izdzīvo un pieaug trīs gadu laika posmā, bet nu, tie skaitļi man vēl jāpārbauda. Jā, es vēlos eh, apstiprināt kolēģi sacīto, ir svarīgi skatīties uz to, kopā kā paketē. Tas man skaitļi, kas zinām, ir liecina, ka 80% izdzīvo. Ir svarīgi, ka tas nāk caur klasteriem, caur citām programmām, caur Enterprise Europe tīklu, tāpat arī Erasmus uzņēmēju darbībā, kur uzņēmējiem ir eh, sniegta informācija, kas ir svarīgi viņiem pirms uzsākt uzņēmē darbību. Tā kā to nevar skatīt kā tādu izolētu gadījumu. Un vēl komentārs par maksājumu apropriācijām. Tika prasīts, vai mēs varam izvairīties no tā katru gadu. Es teiktu, ka eh, es teiktu pat skarbāk, situācija katru gadu pasliktinās aizvien vairāk eh, naudas, kas tiek piešķirts mums, eh, tiek izmantots iepriekšējo gadu parādu sekšanai, tā kā situācija tikai pasliktinās, kas attiecas uz eh, soda procentiem. Man nav konkrēts skaitlis zināms, bet šie 9%, kas tika samaksāti novēloti, viņiem visiem ir tiesības prasīt soda procentus. Un Tas, ka MVU ir grūti vērsties tiesā un īstenot savas tiesības, tas jau ir cits stāsts. Mums nevajadzētu to sasaistīt, teikt, komisija ir tik liela, ka neviens neuzdrošinās prasīt sodu procents, bet tas, ka mēs esam viņiem kaut ko parādā, jau ir pietiekami slikts fakts. Mums vajadzētu arī to labot. Jūs, teikt, vai jūs varat pārliecināt uh, kolēģi uz e, budžeta ģenerāldirektoram, tur nav problēma, mēs to prasam, mēs nesaņemam. Un nākamajā, un e, mēs redzējām, ka 15. E, maijā mēs redzējām, ka grozījumi tika iesniegti. Mums bija jāaptur, zinām, daļa maksājumu, un tas notiek katru gadu. Var atlikt šos uzaicinājumu izsludināšanu uz gada beigām, lai varētu to nākamā gadā apmaksāt, bet ja ir regulāri ilgstoši projekti, tad jau gada vidū, principā 15. maijā mums vairs nav līdzekļu eh, maksāšanai. Un tad mēs saņemam jaunu eh, līdzekļu daļu un jūlijā varam kaut ko atsākt maksāt. Tad mums problēmas rodas eh, gada nogalē atkal, kad mēs atkal apturam maksājumus novembrī, kā jūs atceraties lai varētu turpināt eh, maksājums, kas jau bija bloķēti kādu laiku, mums bija nepieciešams papildu finansējums, līdz ar to situācija tiešām ir nopietna. Ingeborga, vai ir kāds papildu jautājums? Jā, lūdzu. Es īsti nesapratu, kas tās varētu būt par sinerģijām starp pētniecības fondiem un struktūra fondiem. Var iedomāties dažādas sinerģijas, bet redzu, ka likumdošana jau ir pabeigta, tā ir gatava, un struktūra fonda Eh, mēs eh, nevēlamies ieguldījumus betonā, bet gan cilvēku galvās. Un varbūt šīs pamatnostādes sinerģija arī mums būtu darīt pieejams. Un varbūt jūs varat tomēr paskaidrot, kas tur īsti tiek darīts. Un vēl viens jautājums pētniecības ģenerāldirektorātam. Ņemot vērā, ka kāda ir līdzekļi eh, šiem šai jomai, vai viņiem pietiek vispār personāls ar eh, to strādāt? Eh, Atbildi būtu eh, ļoti vienkārši, mums nekad nepietiek personāla. Gresuskundze, kā jūs zināt, mēs es, esam veikuši ļoti rūpīgu šo elementu analīzi. Mūsu budžets ir pieaudzis par 30%, bet komisijai visur ir par 5% ir jāsamazina personāls starp 14. un 20. gadu. Un esam pagājušā gadā pieņēmuši paziņojumu attiecībā uz uzdevumu deleģēšanu, uz pētniecības un finansēšanu instrumentu deleģēšanu esošajām aģentūrām. Šī izvēle tika izdarīta no vienas puses eh, apzināti, jo mēs uzskatām, ka komisijas ģenerāldirektorātam ir jākoncentrējas uz politikas izstrādāšanu, bet projektu īstenošana ir jāveic ar izpildu aģentūrām. Bet ir arī fakts, ka pētniecības un inovācijas projektu īstenošanas var izpildu aģentūrām, un tāds ir secinājums izdevuma un ieguvuma analīzē, ko veikusi trešā puse, notiek daudz efektīvāk Un komisija ir lēmusi deleģēt pētniecības inovācijas programmu apvārsni 2020 un ar to saistītās programmas šīm aģentūrām. Un tas palīdzēs mums īstenot šo pētniecības programmu kopumu, ievērojot eh, prasību par 5% samazināt personālu. Jā, vielen dank. Um... Kaut ko par struktūra fondiem varbūt eh, kāds no kolēģiem atbildēs. Landa Vāzokungs. Ok, eh, in every single. Ik vienā inovācijas stratēģijā vai tā būtu nacionāla vai reģionāla, mēs attiecīgajai valdībai lūdzam iekļaut nodaļu par sinerģijām. Un sinerģijas parasti tiek skatītas sekojoši. Es atsaucos uz šo ekscelences gadījumu, jo mēs vēlamies vienādot spēles noteikumus, lai Eh, būtu vienādas sākuma pozīcijas eh, apārstiem 2020 viss caur Eiropā. Un mēs vēlamies piešķirt šīs iespējas reģioniem. Un vēlamies izveidot šādu vienlīdzīgu karti. Otrkārt, eh, sasniedzot apārsni 2020, mēs mudinām izmantot līdzekļus eh, mērķos, kas varētu būt atvasināti no šī apāršņa 2020, vai tas attiektos uz gan intelektuālā īpašumu, eh, aizstāvēšanu citām politikas jomām, jo mūsuprāt svarīga ir tirgus ietekme šiem pūliņiem, kas ir e, īstenoti izmantojot mūsu finansējumu. Turpina priekšsēdētāji, un jūs gatavojat vadlīnijas, vai tās jau ir sagatavotas un nosūtītas reģioniem? Atbilde vadlīnijas tiks e, publicētas mūsu mm, tīmekļa vietnē, mēs tā ceram, un e, ka tas notiks drīzumā pēc tam, kad tiks pabeigtas konsultācijas. Un es gribu arī atsaukties uz regulas 13. pantu, kas ir jauns pants, kur norādīts, ka ikviena ģenerāla direkcija publicē savā tīmekļu vietnē programmas, kas ir pakļautas sinerģijām, lai varētu tikt ieviestas. Paldies! Jā, tātad pavisam īsi mums atlicis lai, gaidīt, līdz varēsim internetā redzēt šīs pamatnostādnes, un tad varēsim apskatīt arī savus reģionus, cik tālu viņi šajās darbības programmās ir iekļāvuši to, ko komisija ir ierosinājusi. Vai ir vēl kādi jautājumi noslēgumā? Nē. Labi, paldies jums, ka ieradāties. Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. Un mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tātad tas ir piektais darba kārtības punkts. Runa ir par brīnišķīgo trilogu, kas notika 2. aprīlī. Mūsu referente nav šeit, Priekšsarētājs arī nav šeit. Bet kāds no tiem, kas piedalījās trilogā, bija Vailo Kalfins. Varbūt viņš varētu mums ziņot par to, kas trilogā notika, ko sarunājāt, un Jans varbūt eh, pēc tam var savā īpašajā manierē papildināt. Lūdzu, Vailo. Thank you, Jutta. Uh, Paldies, Jutta. No uh, huge surprise. Dialogue, uh, the council... Nebija pārāk lielu pārsteigumu šajā trilogā. Um, padome prezentēja savas vadlīnijas, parlaments savējās. Uh, um, protams, bija domstarpības un atšķirības tādas, ka mēs savās vadlīnijās uzstājam uz visiem pasākumiem un mēriem. Uh, lai varētu finansēt budžetu nākošajam gadam. Padomi savukārt ir konservatīvāka un uzskata, ka jāpieturas jau pie pieņemtajiem griestiem un attiecīgi mums ir tādā veidā jāpārvalda savu pūliņu nākotnē. Par maksājuma apropriācijām komisija atbalstīja un pat palielināja parlamenta bažas, ka maksājumi nebūs pietiekami. Ir vairāk konkrēti jautājumi, kas e, parāda piemēram 150 miljonu Ukrainai, un situācija ir tāda, ka Ukraina nav Eiropas Savienības budžetā. Un, uh, no šiem, no šie 150 miljoni tiek ņemti no citām budžeta pozīcijām, kur jau tagad mēs zinām, ka finansējumu pietrūkst. Un ņemt finansējumu jau no eh, pozīcijām, kur eh, finansējums ir deficītā, var sarežģīt eh, situāciju nākotnē vēl vairāk. Protams, komisija teica, ka viņi dara visu, ko tā spēj, ka viņi prioritizē jautājumus, bet maksājuma situācija kļūst aizvien satraucošāka. Turklāt Ukrainas situācija skaidri rāda to, ka mums būs jādomā par pārdalīšanu. Problēma ir tā, ka šīs budžets nepieļauj nekādu uz finansēt pa, neparedzētus pasākumus. Katrā ziņā es domāju, ka mums būs sarežģīts gads priekšā un jāskata visas eh, iespējas finansēt Eiropas budžetus. Mēs esam vienojušies par termiņiem. Galvenie datumi budžeta procedūrā, kā jūs sacījāt, budžets tiks prezentēts formāli 11. jūnijā. No komisijas puses būs ārkārtas sanāksmi, vai to mēs varam saukt par mūsu komite komitejas ārkārtas sanāksmi, lai uzklausītu komisārus. Tāpat būs zināmas komisāru pārmaiņas, seši no tiem piedalās Eiropas vēlēšanās viņu vidū Levandovskis. Viņš prezentēs budžetu 11. jūnijā, bet būs cits komisārs vēlos jūs informēt, esmu dzirdējis, ka tas būs Potočniks, kurš uzņemsies attiecīgās atbildības līdz jaunā komisāra iecelšanai bet, protams, par to lems komisijas priekšsēdētājs, un mēs eh, lēmām šo eh, Ukrainas jautājumu, kas tiks skatīts mazliet vēlāk sanāks. Jan, möchtest du was uh, ergänzen? Nothing to add to that. Uh, only say Jāni, nu vai gribi ko papildināt? Nē, man nav nekas īpašs papildināms. Katrā ziņā tika apstiprināts, ka nav papildus līdzekļu no jauna Ukrainai. Un tad budžeta grozījumi kopā ar budžetu 2015 gadam tiks prezentēts, vai ko jūs tur sarunājāt? Hey, ich meine, wenn das er ja tas viss jau darbojās un jaunais parlaments jau strādā, nu tad tas var ievilkties. Mans iespējas bija tāds, ka tas varētu būt septembris, oktobrs. Ak vai. Mm, mm, nu, labi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ingeborga, lūdzu. Jans pieminēja Ukrainu un ka nav naudu Ukrainai. Es špīgeli online šodien lasu, ka Eiropas Savienība sūta 30 amatpersonas uz Ukrainu. Acim redzot, mums ir jājautā, uz kāda tiesiskā pamata mēs sūtam 30 amatpersonas Ukrainu un e, ko viņi tur darīs. Man tas tiešām interesētu. Kādam taču par to ir jāparūpējas un būtu labi, ja šī komiteja varētu uzdot šo jautājumu. Jautājums ir tikai par to, vai mēs esam tie, e, vai ārlietu komiteja varbūt ir tas jājautā šie jautājumi. Es nedomāju, ka viņi budžeta jautājumu dēļ dodas uz Ukrainu, bet acīm redzot, nodrošina atbalstu tur. Vai tad ne? Bet tas taču maksā naudu. Līdz ar to tas būtu iemesls, kāpēc mēs varam uzdot šo jautājumu. Izabela. Merci, madame présidente, mais je... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu atgriezties pie Greslas kundzes sacītā. Manuprāt, uh, Papildus budžetu un trilogu jautājumiem problēma ir ar vēlēšanu misiju Ukrainā un budžetu problēmu tās finansēšanai domāju, ka vajadzētu mobilizēties attiecībā pret komisāru Levandovski, lai šī vēlēšana misija varētu tikt finansēta. Šodien Mēs esam mobilizējušies, bet nespējam finansēt 25. māja vēlēšanu novērošanas misiju. Domāju, ka tas ir pilnīgi absurdi. Mēs esam smieklīgā situācijā, mēs kļūstam smieklīgi citu acīs, gribot rīkoties demokrātiski, bet budžeta ziņā nespējot to īstenot. Domāju, ka ir steidzīgi jāuzrunā Levandovskis un varbūt arī uh, jā, izmanto stabilitātes instruments, lai misija varētu notikt, lai tiktu finansēta, un bez tās Eiropas Savienība eh, padara sevi smieklīgu. Uh, thank you. The, uh, first, uh... Ivailo. Jā, paldies. Vispirms atbildot uz Ingeborgs jautājumu. Protams, ka mums eh, būtu jāprasa komisijai, kas tās ir par amatpersonām, ko viņas dara, bet komisija, manuprāt, solīja 11 miljārdus Ukrainai kopā ar visiem EIB eh, e un eh, citu struktūru instrumentiem. Tā kā būs ievērojams pieaugums saistībās, ko Eiropas Savienība ir uzņēmusies pret Ukrainu, man problēma ir budžeti E, jautājums. Mē, tas viss nav budžeta iekļauts. Mēs viegli solam, bet no kurienes mēs ņemsim šo naudu? Un caur sta stabilitātes instrumentu mēs redzam 150 miljoni, kas tiek minēties, tiešām ir stabilitātes instruments. Bet nauda tiek ņemta no kaut kurienes, un mēs zinām, ka nepietiks visiem mēs tikai pārdalām deficītu no vienas budžeta pozīcijas uz citu. Priekšsēdētāji, es tikai atgādinu, iepriekšējā koordinātora sanāksmē mēs eh, nolēmām sūtīt vēstuli komisāram Levandovskim, lai vēlreiz saņemtu skaidrojumu, no kurienes nāk šie līdzekļi un, kur, un kā tīri tehniski komisija organizēs to, uh, lai mēs varam samaksāt to, kas tika solīts. Atbildi saņēmuši vēl neesam. Bet kas vēl ir noticis eh, tikmēr? Atgādinu politiskajām grupām. Vairākas no viņām ir parūpējušās par to, ka ir mutiskais jautājums uzdots nākamnedēļ, kurš plenārsēdē būs jāatbild. Tā kā varbūt mums ir jānogaida mazliet Jens. Tas alles gut un richtig. Jā, nu tā jau tas arī ir. Ingeborgs uzdotajam jautājumam ir pamatojums, un kā Ivailo mums tikko skaidroja, attiecībā uz to, kā tad Eiropas Savienība šo apsolīto palīdzību Ukrainai īsti formulēs. Jautājums sev un arī kolēģiem ko tas īsti nozīmē mūsu attiecībās ar Eiropas komisiju. Pēc dažu gadu pieredzes budžeta komitejā man tad liekas, ka komisija saņem uzdevumu no padomas veikt finansējumu, kāds ir budžets, to mēs zinām, tas ir hroniski nepietiekam finansēts, un tad komisija mēģina uh, atbīdīt lietas līdz pēdējam brīdim. Un šobrīd mums, protams, ir eh, problēmas laika ziņā. Tīpaši sēdes vairs palikušas programmā, bet varbūt ar prezidentūru vajadzētu sākt dialogu par šiem jautājumiem. Mēs taču zinām, ka mēs eh, ne, nevaram šo budžetu palielināt. Jautājums, kurā brīdī kas ir jāmaksā. Uh, Un man tad liekas, ka jo ātrāk mēs eh, sākam dialoga prezidentūru, jo ātrāk arī padome būs spiesta šo jautājumu skatīt un jau savādāk nekā mēs esam pieraduši. Respektīvi, saņemot skaidru nē. Jautājums, kādā veidā tiks finansēta palīdzība Ukrainai, tas taču iet tālāk par komisiju un jāvēršas ir padomē un konkrēt prezidentūrai. Priekšsēdētāji, jā, es pieņemu, ka nākamnedēļ, trešdien, mēs diskutēsim par šiem jautājumiem, un padome būs klāt plenārs sēdē. Un tad arī, acim redzot, informēs mūs. Jā, lūdzu, vārds jums. Jedna otázka, když už máme takové problémy s těmi. Man ir viens jautājums, ja mums jau tagad ir grūti atrast līdzekļus Ukrainai, vai nevarētu arī padomāt par to, kā šī nauda tiks izmantota, kā nodrošināt to, lai šī nauda kaut kur pa ceļām nepazūd vai nepazūd kaut kur Ukrainā, vai šie labumu guvēji tiešām saņem šo naudu. Jā, pēc būtības tas ir pareizi, protams, un mēs ceram, ka būs arī rakstiskas atbildes. Jautājums mēs esam uzdevuši un vēlētos zināt. Vienkārši informācijai. Trilogija ietvaros komisārs ir viennozīmīgi pateicis, ka jaunu līdzekļu nebūs. Lai ko tas arī nozīmētu, jaunu līdzekļu nebūs. Uh, Tā tad tā nauda pastāv kaut kur budžetā, zem kādas no pozīcijām. Bet konkrētāk atbildi mēs nezinām. Damit schließen wir diesen. Ar to mēs tad acīm redzot arī slēdzam šo darbkārtības punktu. Komisija, lūdzu, protams, komisija ir gatava kaut ko mums atbildēt. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es gribētu atbildēt uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem. Un pirmkārt bija atsauce uz Levandovska kungam nosūtīto vēstuli par finansējumu Ukrainai. Atbilde tika nosūtīta pagājušajā nedēļā Eh, paskaidrojot, kā šie līdzekļi tiks finansēti. Pārsvarā tie būs aizdevumi Ukrainai. Tāpat tika skaidrots, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības budžetu. Ir taisnība par šo garantiju fondu un tā nodrošināšanu, kas būs 9%, kad būs veiktas izmaksas. Lai um, tā vienkāršoti sakot, šo aizdevumu ietekme uz Eiropas Savienības budžetu pirmo reizi parādīsies 2016. gada budžetā, tā kā tūlītējas ietekmes uz Eiropas Savienības budžetu nebūs. Par uh, subgrantu uh, daļu tad tā, uh, tā tiks nodrošināta no kaimiņa attiecību politikas pēc principa vairāk uh, par vairāk. Un šeit ir runa par 200 miljoniem 2014. gadā, un to ir iespējams atrast pašreizējā uh, piešķīrumā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams uh, piešķirt papildu apropriācijas šim mērķim. par uh, Ukrainas darba grupu. Da, doma ir tāda, ka nevis cilvēkus nosūtīt vajadzētu uz Ukrainu, bet gan apkopot nepieciešamos elementus, lai varētu sniegt atbalstu Ukrainai dažādās jomās, iztenot atb tehniskā atbalsta programmas, varētu iztenot dažādās jomās, tā skaitā tirzniecībā. Uh, un uh, koncentrēt uh, vajadzētu pasākums uz to, lai palīdzētu Ukrainai pēc iespējas pārvarēt pašreizējo krīzi, un to var panākt ar pašreizējiem cilvēku resursiem komisijā. Darbinieku skaits netiks palielināts. Tālāk par maksājumu apjomu 2000 2014. gadā tika uzdoti jautājumi par uh, maksājumiem, par MVU. Es gribu atgādināt, ka 2014. gada budžeta procedūrā samierināšanās uh, procedūrā komisija un pado, parlaments parakstīja kopīgo budžetu, norādot, ka finansējums 2014. gada budžetā nebūs uh, pietiekams un ka ir jāizmanto visi elastības instrumenti daudzgadu finanšu schēmā, paredzot arī izmantot rezervu neparedzētiem gadījumiem. Uh, Komisija ļoti uzmanīgi seko, kā uh, tiek veikti šie pētījumi un uh, mm, paredz arī izmantot šo ārkārtas finansējumu, ja sākotnēji varētu uh, pietrūkt līdzekļu maksājumu veikumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja, vielen Dank. Jā, paldies. Varbūt mums ir nepieciešams nedaudz nogaidīt, līdz mums būs pieejama visa informācija un varam to sagremot. Ar to arī informācijas sniegšana par 2. aprīļa trilogu sanāksmi ir noslēgta. Nākamais ir sestais darba kārtības punkts. Un septītajā punktā mēs sāksim balsošanu, bet pirms tam sestajā punktā es došu vārdu Salvadoram, lai viņš vēlreiz mūs iepazīstina ar grozījumiem, kas nonākuši līdz viņam, komentētu par tiem. Uh, Un varbūt arī paskaidrotu kompromisus, eh, kurus viņš ir panācis. Lai tad, kad sākam balsot, tas viss būtu vienkāršāk. Salvador, darf ich dich bitten? Salvador, lūdzu. Ļoti īsi priekšsādātā izteikšos. Jūs priekšā jau ir balsošanas listas, kuras bija grūti sagatavojams, taču tā nu, nu jums ir, un pamatā referents no paša sākuma aizstāvēja to, ka jāvienojas ir ar biroju, ar administrāciju, lai mēs varētu apvienot visas intereses un visefektīvākajā veidā tērēt institūciju līdzekļus un ņem, ņemt vērā nepieciešamību pēc vēlēšanu kampaņas cīņu pret um, stingrās taupības pasākumus, uh, Eh, budžetā mm, ierobežojumus, kas ir jāievēro, ņemot vērā to, ka mēs bijām apņēmušies to īstenot eh, parlamentārā sasaukuma gadījumā. Un ar to mēs esam nonākuši pie budžeta aplēses projekta 2015. gadam, kas saskaņā ar pēdējo sarunu kārtu un samierināšanās uh, kārtu ar parlamenta biroju palika eh, ar 0,4% eh, korekcijās algās un pensijās un 0,8% pieaugumā. Domāju, ka šis ir pieņemams eh, apjoms politiskajām grupām, bet tas ir nepieciešamais minimums, lai varētu palikt stingrās taupības ietvaros un tajā pašā laikā īstenot tās apņemšanās, ko kā parlaments un budžeta komiteja mēs esam uzņēmušies šo gadu laikā. No otras puses ir jāatgādina, ka visa šīs jaunās prioritātes ir atstājamas jaunajam parlamentam, dodot iespēju izveido, apvienoties politiskajās grupās, izveidot budžeta komiteju un e, precīzāk noteikt politiskās prioritātes, finansēt jaunas vai atsacīties no dažām esošajām. Manuprāt, mūsu E, pieņemtā nostāja neapmierinās visas politiskās grupas, taču pēc četrām samierināšanās kārtām mēs ar parlamenta biroju varējām starp e, parlamentu biroju, budžeta komiteju piedāvāt šādu rezultātu. Mēs esam samazinājuši no 3,3% līdz esošiem skaitlim, kas man kā referentam šķieta eh, piemērots. Piedāvāja kompromisu grozījumu, kas ir eh, vēlēšanu saraksta beigās. Saskaņā ar eh, kuru ir norādīti procentuālie pieaugumi tēriņiem, gan ārkārtas, gan ob obligātajiem, un nākošais sasaukums varēs pārskatīt un koriģēt budžeta prioritātes un pieņemt gala lēmumu par parlamentu un citu institūciju budžetu šī gada oktobra procedūrā. Pamat temats budžeta sakarā ir Konrāda Adenauerēks eh, finansējums Luksemburgā un šīs ēkas sakarā ir vajadzīgs, lai ģenerāls sekretārs mums prezentē konkrētu projektu par to, kāda būs ietekme celtniecības izmaksām par finanšu ieteikmi nefinansēt to visu no budžeta, bet izmantot kredītlīniju un it īpaši, lai septembrī, oktobrī tiktu veids izvērtējums par neizmantotajiem līdzekļiem šī finanšu gada beigās, kas varētu tikt novirzīti, lai pirms fi finansētu Adenauer ēku. Jums ir četras balsojuma lapas, kopā 79 grozījumi, plus eh, vēl eh, tās, kas atbilst apsvērumiem, un es priekšsēdētāju kā referents vēlos pateikties ēnu referentiem un koordinatoriem, kas kopā ar mani strādāja šajā četru samierināšanās kārtu pro, um, procesā ar parlamenta um, biroju. Un domāju, ka varam atbalstīt šo vienošanos un aicinu balsot par. Paldies! Uh, uh, Pirms mēs sākam balsot, uh, vai ir vēl kādi viedokļi, bet es jau šobrīd saku, lūdzu ielieciet balsošanas kartītes ierīcēs. Mēs visi mākam skaitīt, bet šobrīd mums ir pienākums gala balsojumu veikt personāla balsojumā, tāpēc parūpējieties, lai ir ielikts balsošanas iekārtās kartītes. Tā, nākamā ir Alda. Um, e, colegas, eu peço desculpa da, aos colegas. Atvainojos um, gan kolēģiem, gan tūkiem par eh, sokli, bet tā, ehm, tas ir radies eh, force majeure dēļ. Es nevēlos šobrīd diskutēt pār šo nolīgumu, tam bija savs laiks, taču gribētu uh, pasvītrot vairākus jautājumus balsošanas saraksta sakarā un balsošanas ziņā. Pirmkārt, mēs goja grupā nepiekrītam, ka 31. grozījums tiktu uzskatīts kā aptverts no kompromisa puses. Taču balsošanas listē listas votu. Balsošanas listē bija sākotnēji norādīts. Paragrāfs 5a jaunais. E depois está escrito à frente ka kā... Un pēc tam uh, tiek norādīts, ka kompromiss atkrīt. Taču šis kompromiss ietver 31. Bet šis 31. grozījums būtu jābalso atsevišķi. Otrkārt. Creio que ela deveria ser retirada. É do primeira, do primeiro. Domāju, ka vajadzētu e, izņemt to, ka nevajadzētu norādīt, ka tā ir iekļaut kompromisā. Tāpat attiecībās 27. un 57. grozījumu, kas attiec uz politisko grupu finansējumu, mēs neuzskatām, ka tās būtu uzskatāmas kā aptvērtas ar kompromisu. Mēs domājam, ka ka, ja tas nebūtu nepieciešams, tad es nemaz tagad šeit neizteiktos. Domāju, ka šie grozījumi nav tikušas iekļautas, un mēs, deputāti, varam grozīt eh, to kompromisu, kas tika panākts un pretējā gadījumā mēs nepanāksim pozitīvu rezultātu. Un turklāt pēc 12. mārta sanāksmes Strasbūrā skaidri tika norādīts un visu to atbalstīja koordinatoru sanāksmē, ka bija pārpratums attiecībā uz politisko grupu finansējumu, un turklāt arī manā grupā vairāki norādīja, ka nepiekrīt tam, kā šis jautājums tiktu, ka šeit tiktu iekļauta transakcijas grozījums gribu norādīt, kā balsojuma metodika, kā tas ir jāpasvitro. Vēl neliels, bet svarīgs jautājums. Pēdējā daļa 39. grozījumā ir jābalso kā papildinājums, kā to paredz balsošanas liste, ka tā neatkrīt, ja tiktu apstiprināts 37. grozījums. Šie ir jautājumi attiecībā uz balsojumu metodiku un uh, mūsuprāt, tas bija jāpaziņo, taču negribu tagad ieslīgt debatēs par kompromisiem un transakcijām. Un iesaku izmaiņas, kuras tikko izklāstīju. Paldies! Ja, danke, Alda. Aber nu... Paldies, Alda, bet lai saprastu kārtīgi, 31. tas, ko es redzu, tur atkal ir paredzēts balsot atsevišķi, jo tas nav pilnībā ietverts vai kompromisā. Bet 26., 27. un 57. tie jau nav ietverti kompromisā. Tas nozīmē, ka kompromisā tie nav iekļauti, bet tad, kad notiek balsošana par kompromisu un ja par to nobalso par, tad viņi vienkārši atkrīt. Tieši tā. Nu, vienkārši, lai būtu skaidrība. Nav tā, ka viņi ir iekļauti korpu, kompromisā, bet viņi atkrīt, ja tiek pieņemts kompromiss. Vienkārši, lai būtu pilnīgi skaidrs. To mēs tad varam tā arī atzīmēt. Tātad man ir garš runātais saraksts Jans Mulders. Oh. Alda? <coughs> um, I can speak in English, it's easier. That's... Runāšu angļu valodā, tad būs vienkāršāk. Jā, tas ir tas, ko es sākumā teicu. Viena lieta, ka mūsu grozījumi atkrīt tad, ja kompromiss ir pieņēmts, jo šeit tie ir vien, runā viens otram pretī. Tas ir ļoti demokrātiski un atbalstām, bet, bet uh, es iebilstu pret to, ka tie nav iekļauti, mūsu grozījumi nav iekļauti balsošanas sarakstā, jo tie it kā esot jau kompromisā, bet šeit jūs redzat pašā gro, uh, balsošanas saraksta sākumā Te ir uzskaitīti tie grozījumi, kuri jau ir iekļauti kompromisā, kaut gan mūsu grozījums tur nav iekļauts. Tātad viņi ir jāizsvitro no šīs vietas, kur ir rakstīts, ka šie grozījumi jau ir iekļauti kompromisā. Tas ir vienīgais, ko es uh, uh lūdzu, es neprasu, lai jūs uh, atbalstītu manus grozījumus vai tos izņemt no kompromisa, bet vienkārši, lai šeit būtu precīzi priekšsēdētāji.

31. Jā, tas neatkrīt par to, mums tiešām ir jābalso. Jā, šeit ir atšķirība. Bet 27. un 57. Jā, 31. tas ir jauns, tas ir kaut kas cits. Bet, eh, tātad šeit ir jauns punkts piedāvāts, bet 27. Eh, un 57. mūsuprāt nav pretrunā ar kompromisu, un par tiem ir jābalso atsevišķi, ka tie automātiski mūsuprāt neatkrīt, ja kompromiss ir pieņemts. Jūs varat balsot pret, ja uzskatāt, ka tie nav pieņemami. So, jetzt machen wir aber in der Rednerliste. Ejam tālāk pēc runātāja saraksta. Jan. Paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums, es uh, nevisai labi nesaprotu, kādēļ 55, 58 un 59 šie Greslas kundzes grozījumi ir atsaukt, jo līdzīgā formā tie tika jau nobalsot plenārsēdē, kad balsojām par budžeta izpildus apstiprināšanu, un tie guva diezgan lielu vairākumu atbalstu. Šeit ir runa par eh, tāmes samazinājumu parlamentam nākamgad, un tas ir saprātīgi. Un es nezinu, vai tas notika pirms vai pēc balsojuma plenāra sēdē, un Lamasūrs uzdeva jautājumu juridiskajam dienestam, vai tie ir pieņemami grozījumi vai nē. Un es gribētu tagad zināt uh, juridiskā dienesta atbildi, vai juridiski šeit viss ir kārtībā vai nē, vai šie grozījumi ir pieņemami vai nē. Un mani pārsteidz, ka Greslas kundze tagad šos jautājumus, šos grozījumus ir atsaukusi valodniecisko apsvērumu dēļ, kas tiešām ir dīvaini šais komitejas darba praksē. Eh, es saprotu angļu valodu, es saprotu vācu valodu, šeit nekādas lielas atšķirības un grūtības nesaskatījušais grozījumos valodnieciskā ziņā. Un tādēļ es nesaprotu, kādēļ šie grozījumi ir atsaukti, kas viss šis, vis šie notikumi ar šie, ap šiem grozījumiem mani mulstina, vai kāds man varētu paskaidrot? Jā, nu es, es gan saprotu. Protams, ka gatavojoties eh, komitejas sanāksmē, mēs domājam par to, ko darīt ar iespējamo juridiskā dienesta atbildi. Mēs to neesam saņēmuši, bet ar Alēnu mēs vienojāmies, ka tā kā Inga ir atsaukusi savus grozījumus, tad mēs vairs nejautājam juridiskajam dienestam, vai tie pieņemami vai nē. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Tas, ko Inge norādīja kā pamatojumu, tas, protams, ir tikai daļēji, ka viņi nevarēja iesniegt viņus vāciski, un tad uh, bija spiesta tādu darba tulkojumu angļu valodā iesniegt, bet cilvēki, nu mēs taču zinām, un vairāk kā vienu reizi esam koordinātoru sanāksmē pārunājuši, ka visus grozījumu priekšlikus iesniedzam angliski, tā tas ir jādara, neatkarīgi no satura, pieņemami, nepieņemami, angliski visi. Un katram un katrai, kas sniedz grozījumus, ir jāpieturas pie šī noteikuma. Un tas, ka Inga tagad saka, nu, es nevēlos to visu te iztirzāt, bet viņa saka, ka viņai redz ir problēmas bijušas, e, tādu darba tulkojumu sastādīt, bet, nu, mīļie cilvēki, pagājušā nedēļā mēs taču jau saņēmām to visu angliski. Kur ir problēma? paņemt šo anglisko un iesniegt vēlreiz. Vēlreiz saku. Daudz ņemšanās te ir, es teiktu. Bet mēs ar Alēnu vienojāmies, ka ja Inga atsauc šos grozījumu priekšlikumus, neredzam vairs nepieciešamību vērsties vēlreiz pie juridiskā dienesta Du versuchst dich zur Geschäftsordnung zu. Tu, tu vēlējies par procedūru runāt, par reglamentu. Tu man esi eh, runātājs sarakstā, es tāpēc īsti nesapratu. Lūdzu, eh, par reglamentu. Es saprotu Susas kundzes iebildumu, jo tāda lieta bija jāskaidro pirms balsošanas, kuri punkti tiek balsot, kuri nē. Bet tas, ko Jans šobrīd saka, to mēs varam risināt pēc balsošanas. Te ir cilvēki atnākuši uz balsošanu, kurai jau 20 minūtēm jānotiek. Mēs jau 20 minūtes velkam garumā un varam riskēt ar lidmašīnas nokavēšanu. Vai varam vienoties par to, ka visi jautājumi saistībā ar šo grozījumu, kam nav nekā kopīga ar balsošanas sarakstu, uh, ieskaitot to, kurš kuru ko kādēļ ir atsaucis skaidrot pēc balsošanas. Jā, man arī ir punkts par reglamentu. Es Greslas kundzes grozījumus vēlos savā vārdā iesniegt vēlreiz. Jan, Jā, nu šī nav pirmā reize. Mums tam ir darba kārtībā arī paredzēt. Ja tu to vēlēs pārņemt, lūdzu klausieties mani tur aizmugurē. Tad tie ir mutiski grozījumi, ko tu vari iesniegt. Mēs iebilstam, mēs iebilstam pret to. Nu tad tas ir arī atrisināts. Jā, viņam ir tādas tiesības, protams. Jūs zināt, eh, ka ar diviem cilvēkiem komitejā pietiek, lai noraidītu mutiskos grozījumus. Nevis saturiski, bet eh, tieši pret mutiskiem grozījumiem. Ingeborgi. Es vēlos atbildēt uz Jāna jautājumu. 158. grozījumā anticipated un criticizes šo politisko iejaukšanos. Es izlaboju uz Z nevis dis, bet lingvistiski tā būtu vienalga problēma un anticipating angliski būtu nepieņemams formulējums un tad juristi, lingvisti iebilda, bija tik daudz cenšanos eh, šo visu mainīt un vienreiz mēs vienkārši pateicām, man pietiek. Lielākā daļa Es ar šādiem mēģinājumiem neesmu piedzīvojis, kad sekretārāts jau no pašu sākuma ir anulējis šādu daudzvalodu režīmu, un tā ir vienkārši cūcība, un to es vēlreiz vēlējos pateikt. Priekšsarētāji pārtrauc, jā, mēs varam par to vēl runāt vēlāk, bet tagad ir jābalso. Un pēc tam ja katrs, kurš uzskatīs, ka vēl vajag par to runāt, par to, kurš, kas ir noticis pirms tam, pēc tam varam par to runāt. Es tad vēlreiz aicināšu izteikties par šo punktu, kad būsim par visu nobalsojuši. Ķeramies pie balsošanas. Salvadors ir visu izskaidrojis. Pirmais punkts. Kurš par? 11. grozījums. Ak, nē, es atvainojos. Vispirms, protams, ir eh, kompromiss grozījums. Pēc ceturtā punkta kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Tad tagad pirmais punkts, 11. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Četrpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 15. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 18. grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudam elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Vēl viens trūkst. Visiem ir balsošanas kartītes. Tagad visi ir nobalsojuši. 15 par, 18 pret, noraidīts. 19. grozījums ar mutisko grozījumu. Bet tas viss jau te ir rakstīts. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otra daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Arī noraidīts. 17. grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 20. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 4. punkts. 21. grozījums, kurš par, pret, Liekas, ka noraidīts, bet pārbaudam elektroniski. Also Änderungsantrag. Tātad pārbaudam 21. Jā. Aha. Oh, Un kūs. Ak vai ļoti precīzi 17, 17 tātad noraidīts. 4a jaunais punkts 23. punkts. 23. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tā tad nākamais ir 28. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 31. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 32. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 33. trijās daļās Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa, par? Pret, atturas, noraidīts. Nākamais ir 34. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 35. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 36. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 37. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 39. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 38. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 40. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Četrdesmit piektais. Kurš par? Pret? Atturas? Tagad gan jāpārbauda elektroniski. Daži ļoti noguruši, acīm redzot, ir nebalso. 45. Pārbaudam elektroniski. Jā, ja, ok, angenom. Pieņemts. Nākamais 47. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 48. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 49. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 50. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 52, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 54. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 56. grozījums, kurš par, pret, pret, atturas, noraidīts. Nākamais, 60. grozījums. Arī, arī tas ir atsaukts, cik es saprotu, labi. Tad nākamais ir 61. kurš par pret atturas noraidīts. 62. kurš par pret pret, atturas, pieņemts. 63, kurš par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. Das 33. Ah. Wieder. Atkal 17 pret 17. Diemžēl noraidīts. 64. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 66. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 67. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk trešais grozījums ar mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 69. kurš par, pret, Noraidīts. 70. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 71. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 72. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 74. grozījums par pret Vēlreiz lūdzu, kurš pret noraidīts, noraidīts, jā. Pārbaudam elektroniski.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 Pieņemts. 19 pret 16. Nākamais. Pirmais grozījums. Esam jau apsvērumu daļā. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums 5.1. Labi, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, pārbaudam elektroniski. So, okay. Okay, it's up. Noraidīts. Tālāk piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts, bet pārbaudam elektroniski. Änderungsantrag 6. Pārbaudām sesto grozījumu. ar vienas balss pārsvaru noraidīts. Nākamais septītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. Desmitais grozījums ar mutisku grozījumu no referenta, kurš par pret atturas pieņemts. Un mutiskais grozījums 5.2 no referenta, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad mums ir nepieciešams personāla balsojums. Gala balsojums tātad. Kurš ir gatavs balsot? Balsojiet, vai visi ir nobalsojuši? Tieši tā, 26 par, 9 pret, neviens neaturas. Okay, dann werden wir jetzt ähm, zu unseren. Labi. Ķeramies pie budžeta grozījuma projektiem. Numur viens. Budžeta grozījuma numur viens projekts 2014. gads. Pirmais punkts. Kurš atbalsta tehnisko grozījumu no referentes? Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Mūtiskais grozījums numur viens. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Tehniskais grozījums otrajā punktā. Kurš par? Kurš pret? kurš atturas, pieņemts. Un atkal balsojam personāla balsojumā. Lūdzu. Visi ir nobalsojuši. 34 balsoja par, viens pret, neviens neaturas. Un arī to esam tad nobalsojuši. Un nākamais zu den Dexdeck. Tad nākamie <clears throat> ir trešā iedaļa. Jā, trešā iedaļa attiecas uz apvārsni 2020 jauno tiesisko pamatu un pārvietojums ņem vērā apropriāciju jauno sadalījumu. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt to Ja vēlaties izteikties, jā, lūdzu, Vailo. Very... Jā, pavisam īsts jautājums priekšsēdētāji komisijai par DEK 10, 37 miljoni uh, demokrātijas un cilvēku tiesību uh, bir, uh, finansējumam eh, šis budžets jau ir iztērēts un no kurienes paredzēts ņemt šos naudu. Vai ir vēl kādi jautājumi attiecībā uz citiem pārvietojumiem? Varbūt varam visus apkopot un uzdot uzreiz. Izabela. Man ir piezīme pār sesto deka mēs runājam šeit par um, humānu raksturu problēmām, um, um, humāno palīdzību. Mēs redzam, cik uh, šie jautājumi ir svarīgi NVO Sīrijā, Centrālā Afrikā. Un, ja sakarā ar jaunajām budžeta praksēm, kas pārceļ maksājumu no viena gada uz citu. Eh, budžetā šis caurums parādās katru gadu ātrāk. Un mēs esam situācijā, kad komisija maksā eh, procentus par kavēšanos. Bez tam mums ir cita problēma par eh, steidzamības palīdzību nākošajam gadam. Uh, jo mums būs atkal jāmeklē, ar ko aizbāzt iepriekšējos caurumus, un šajā kritiskajā situācijā tas fakts, ka padome atsakās eh, pieņemt šo transferu, ko mēs piedāvājam, jo šeit pat nav runa par eh, pieaugumu, bet maksājumam Tomēr, manuprāt, situācija ir problemātiska, un mums šis transfers ir jāveic, lai NVO nenonāktu grūtībās. Bet varu tikai atkārtot to, cik šī situācija ir absurda un bīstama visam budžetam kopumā. Un pat ņemot vērā to, ka mēs visu laiku aizbāžam caurumu. Um. Jā, Izabela, paldies. Arī mūsu referentei tas bija skaidrs, un viņi tikko eh, tulīt paskaidros, ko darīt ar DEG 6. And, uh, actually, I... Uh, Jā, es ieteicu balsot par visiem pārvietojumiem, bet es varu arī norādīt, ka par sesto un desmito pārvietojumu, protams, šeit ir šī problēma, kā nauda tiek paņemta no budžeta posteņiem, kur vēlāk pietrūks finansējumu, un iznāk, ka mēs tiešām aizpildām šos caurumus, bet rod, rodas citi caurumi. Un mums ir nepieciešams, lai komisija mums apliecina, ka tas tiešām ir reāli izdarāms, bet, nu, jautājums, kā tad, ko tad darīt, kāds būtu cits risinājums. Bet mums tiešām šobrīd ir lielas lieli sarežģījumi šai jomā, kā tas ir uh, arī izrunāts uzraudzības grupā, un komisāra Georgieva un citi arī norādīja par šo situāciju. Tālāk par septīto pārvietojumu, par rezerves uh, atbrīvošanu. Uh, komunikācijām par Eiropas humanitāro Savienību. Es domāju, ka informācija arī jānosūta ir ekonomikas lietu komitejai. Un tiek uzskatīts, ka vajadzētu tikai pusi no šīs naudas uh, piešķirt šobrīd, bet es domāju, ka mums nevajadzētu tik sīkumaini rīkoties un rezerves izmantot šādā veidā. Viņi ne, nav vēl, uh, es uzskatu, ka mums šī rezerve ir jāatbrīvo Un attiecībā par 8 un 9 šeit situācija ir vienkāršāka, šeit ir 8. 8. Eh, pārvietojumā ir runa par algām un penzijām. Šī vienošanās ir panākta un ir nauda. Uh, jāpārvieto no rezerves, un devītais ir par uh, zvejniecības nolīgumu ar Maroku un tā īstenošanu. Tā kā galvenā problēma šeit ir ārlietu jomā. Mums ir nepieciešama nauda humānai palīdzībai un Eiropas demokrātijas un cilvēku tiesību instrumentam, un, un protams, uh, naudas uh, nav pietiekami, un mēs ņemam naudu no budžeta posteņiem, kuriem vēlāk atkal vajadzēs uh, papildu finansējumu piešķirt, bet nu šobrīd tā tas ir jādara. Jā, paldies. Izabela, mēs apņēmāmies arī to, ka ja mēs tagad balsojam pozitīvi par DEC 6, tad mēs arī parlamenta priekšsēdētājam lūgsim papildināt to ar vēstuli, kurā mēs aicināsim uh, to naudu, kas tiek paņemta no šīm budžeta pozīcijām, pēc iespējas ātrāk arī aizstāt. Mēs labi apzināmies, ka daudzās vietās mums trūkšo līdzekļu. Oui, merci pour cette information. Paldies par šo informāciju. Šulca kungs ir jau uzrakstījis daudz vēstules, tā būs vēl viena, pieņemam to zināšanai, bet es gribētu zināt, kā viss notika padomē, jo no turienes nāk problēma. Komisija varētu pastāstīt, kā tiek aizbāzt caurumu, bet pati problēma ir padomē, un varbūt jums ir informācija par to, kā tur viss noritēja referenti. Discussed... Jā, to mēs apspriedām trialogā. Un parlaments prasīja, lai komisija mums apliecina, ka nauda šīm programmām vēlāk uh, gada, gaitā, gada laikā tiks piešķirta. Kad mēs uh, virzāmies uz priekšu, mēs redzēsim atšķirības īstenošanas tempā un varbūt uz gadu beigām būs vieglāk šos līdzekļus atrast. Bet jums ir taisnība, ka situācija ir saspringta. Un nevar jau teikt pēc mums eh, kaut vai ūdens plūdi. Nu, redzēsim, kas notiks eh, vēlāk eh, uz gada beigām, gada otrā pusē, kad naudas, nauda būs iztērēta. Un uh, komisija mums skaidri ir paziņojusi, ka būs nepieciešams izmantot uh, rezervi neparedzētiem gadījumiem un visus elastības instrumentus gada otrajā pusē. Tas droši vien nebūs viegli, bet nu, tā mums būs jādara. Uh, vai Eiropas komisija vēlas kaut ko sacīt attiecībā uz DEK? Ja vispirms balsojam, šobrīd izteiksieties? Lūdzu. Priekšsēdētāji. Par abiem dek. Pirmkārt, padoma nenoraidīs šo pārvietojumu. Jūs zināt sekas, ja parlaments nobalso, tad tas ir pieņemts. Pirmkārt, otrkārt, mēs tik tiešām izmantojam mūsu rīcībā sošos līdzekļus, lai vismaz pagaidu kārtībā nokārtot problēmas. Un mums vajadzēs atjaunot apropriācijas vēlākā etapā, un tas tiks skatīts korektīva budžeta eh, procedūra iet ietvaros, um, kad tas tiks uzskatīts par vajadzīgu. Tā ir mazliet akrobātiska tehnika, bet pilnībā likumīga. Paldies! Ok! Labi! Tad varam balsot par pārvietojumiem. Tātad, dek, kurš ir pār referentes eh, ierosināt dek 3? Lūdzu, paceliet roku. Kurš pret? kurš atturas pieņemts. Na, dek 6 tālāk, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Dek 7, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Dek 8, kurš par, pret kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Dek 9, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Dek 10, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Yeah, this is a transfer. Ah, this is tra ah, okay. Um, dann kommen wir. Tagad citi pārvietojumi pieprasījumi. Monika, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Šeit ir runa par pārvietojumu no līdz šim tas nav tik nu, jāsaka, tas nav tik vienkārši. Šeit ir jāsaprot. Bet atcīmredzot, tas būs jādara. Šeit ir runa par Eiropas Savienības tiesas spriedumu, ka vakances aizpildīšana tiek uzskatīta par nederīgu, un no tā ir izriet sekas. Revīzijas palātai man tad būtu jautājums. Pirmkārt, kas konkrēti tas ir par gadījumu, kāda tur ir situācija, jo ja tur ir eh, es tiesas spriedums, tad tur nekas noslēpumains nevarētu būt, ka mēs gribētu zināt, kas tur konkrēti ir par lietu, un man šeit ir eleganti norādīts. Tribunāls anulēja tiesas uh, lēmumu noraidīt AD15 uh, amata aizpildīšanu, norādot, ka administrācija var izveidot dialogu ar šo personu, mēģinot panākt vienošanos attiecībā uz uh, Eh, nelegālo lēmumu, ar, no kura viņš cieta. Man gribētos eh, attiecībā uz šo kompensāciju, par kuru panākt vienošanos. Tad man gribētos eh, dzirdēt no revīzijas palātas, kas tur īsti aizgāja greizi. Wir Jā, bitte. Jā, lūdzu, vārds jums. Uh, thank you, Chair. Uh, you <clears throat> say that the... Jā, es gribu teikt, ka pagājušā gada oktobrī ir uh, publicēts Eiropas Savienības tiesas uh, nolēmums par uh, cilvēku resursu direktoru iecelšanu, kas ne, tika atzīts par nelikumīgu Eiropas Savienības tiesa atzina, ka noraidītā kandidāta noraidīšanas iemesli nav bijuši pietiekami pamatoti, un tādēļ tika uh, uh, nospriests, ka šim cilvēkam ir tiesības uz kompensāciju, jo viņa pieteikuma noraidīšana nav bijusi pietiekami motivēta. Monika? Monika, par kādu kompensāciju ir runa īsti? Man Es īsti netieku skaidrībā. Revizijas palāta vienmēr tik precīzi visu dara un paši ir tik eh, dāsni neskaidrojot eh, precīzi, kas ir noticis. The eh, Court of Justice only, only ja uh, Eiropas Savienības tiesa tikai lūdza panākt vienošanos ar šo cilvēku, lai uh, izmaksātu kompensāciju par uh, to, ka viņš nav iecelts par uh, direktoru revīzijas palātā. Tātad uh, šī vienošanās vēl ir jāpan, tātad jāpanāk ar šo personu par kompensāciju. Tātad sarunas vēl turpinās um, auditoru tiesai ar šo personu, un mēs tikai atsaucamies uz uh, Eh, Eiropas Savienības eh, tiesas eh, nolēmumu pagājušā gada oktobrī, kad budžets jau bija apstiprināts, un mēs uzskatām, ka mums nebūs pietiekam daudz līdzekļu, lai varētu izmaksāt kompensāciju šai personai saskaņā ar nolī, no, vienošanos. Priekšstādātāji, vai jūs varētu pateikt, par kādu summu ir runa? Atbildi par šo summu joprojām notiek sarunas ar uh, Uh, audit revīzijas palāca juridisko dienestu, bet runēt par aptuveni 100 tūkstošiem eiro. Jūs redzat, kādu summu mēs esam pieprasījuši pārvietojumam. Runa jau nav tikai par šo lietu, ir vēl trīs citas lietas par darbiniekiem, ar kuriem arī notiek sarunas lai viņi varā, uh, lai panāk vienošanos par to, ka viņi atsauc savus sūdzības, kas iesniegts Eiropas Savienības tiesā. Es gribētu precīzākus datus un skaitļus. Parasti re revīzijas palāta ļoti skarbi vēršas pret lauksaimniekiem Rumānijā, kas 15 eiro centus ir nepareizi iztērējuši. Šeit mēs runājam par simtiem tūkstošiem. Es vēlos zināt personas, summas un precīzi. Uh, Ja revīzijas palāta nevar to sagatavot, tad kam lai tad vēl prasa? Komisija arī viss ir jāapraksta. Mums ir katrs eiro cents eh, jāapraksta, bet šeit eh, tik eh, dāsni tas viss tiek dalīts un mēs pat nezinām konkrētos faktus. Es gribu zināt precīzi. You. Uh, uh you, as as es cenšos jums sniegt tik daudz informācijas, cik es varu Kaut arī jūs zinat, ka Eiropas Savienības tiesas nolēmums ir publicēts, bet tajā nav minēti personu vārdi, tā, tā ir anonīma informācija. Mēs nezinām, ka nevar teikt, kas tā ir par personu un uh, kādu konkrētā pozīciju amats ir šai tiesā. Un, bet, un kāds būs uh, audito revīzijas palātas lēmums, bet uh, mēs tikai lūdzām, lai mums būtu pietiekami līdzekļi, kad šīs vienošanās būs panāktas. Mēs neesam paredzējuši naudu izniekot, bet vienkārši mums ir nepieciešami līdzekļi, lai mēs varētu izpildīt Eiropas Savienības tiesas nolēmumu. Paldies! Labi, es teikšu vēl skaidrāk. Jums ir jāmaksā kompensācija par direktoru uh, amatu, un jums ir trīs mobbinga gadījumi. Par to jums arī jāmaksā. Es, uh, pa, par vārdiem, ja godīgi, mēs zinām, par ko īsti runā. Bet uh, man interesē, kā revizijas palāta kaut ko tādu risinē. Es gribu zināt, par ko man ir pārvietojums jāveic. Ja es uh, aicinu kolēģis atbalstīt, man ir jāzina, kāpēc. Priekšsēdētāji, labi, es precizēšu. Ja tas viss vēl ir sarunu gaitā, vai mēs vispār, vai mums arī ir jāveic šis pārvietojums? Varbūt revizijas palāta var vērsties pie mums tad, kad viss ir sarunāts un kad konkrēts summas būs zināms. Es arī labprāt nāktu klājā ar šo priekšlikumu. Jūta, man prieks, ka tu to darīji. Nu, manuprāt, eh, kungs nevarēs vēl precīzāk pateikt, nekā viņš to līdz šim ir darījis, un tad mums vienkārši jāsūt viņš prom. Jā, lūdzu, jums vēlreiz vārds. Jā, yeah, th sorry, thank you, but... Paldies. Mūsu problēma ir tāda, ka mums šie līdzekļi ir nepieciešami jau pirms uh, lēmumu pieņemšanas tuvāko dienu laikā, jo tad mums uzreiz būs jāmaksā, jo pretējā gadījumā mums atkal var rastie, uh, var ierosināt tiesas lietu tādēļ, ka mēs kavējamies ar maksājumiem, bet kad būs pieņemts galīgais lēmums, mēs jūs par to informēsim, bet šie līdzekļi mums ir nepieciešami, lai varētu no veikt sarunas, un lai mēs varētu e, īstenot Eiropas Savienības tiesas nolēmumu. Protams, revīzijas palāta vienmēr jums sniegs pilnīgu izsmeļošu informāciju, cik tas būs mūsu e, iespējās, bet mums ir jādomā arī par konfidencialitāti. Jā, protams, eh, skarto cilvēku identitāte, eh, tai tiek aizsargāta ar anonimitāti. Hartonkungs eh, nākamais, un pēc tam Monika ar, nāks klājā ar priekšlikumu, tad tā arī rīkosies. Hartonkungs. Mani vispār satriec visu šī diskusija, jūs nezināt, kāda summa būs nepieciešama, bet jūs jau gribat saņemt naudu. Es uzskatu, ka jāatliek lēmumu pieņemšanu. Monika. Uh, uh, Diemžēl nedzirdēju pēdējo uh, tulkojumu ko, tam, ko teica Homairs kundze. Bet mēs pra, iesniedzām šo pieprasījumu saskaņā ar saprātīgas finansiālās pārvaldības principiem, lai mums būtu uh, līdzekļi uh, Eiropas Savienības tiesas nolēmumu izpildīšanai. Mums nav zinām šis, šī galējā summa, galīgā summa, bet šī pieeja ir normāla šādā gadījumā. Mums ir nepieciešami līdzekļi, lai varētu nosekt paredzamos izdevumus uh, šajās lietās, tātad, lai mēs varētu pildīt savas uh, tiesas noteiktos saistības. So, jetzt... Jā, vārds Monikai. Es ļoti kritiski esmu noskaņotu. Mobbinga lietu slepenība ir tik liela, ka vesels lapspuses uh, uh, ietveros var lasīt laikrakstos. Jūs te man muļķojat pilnīgi, ja es avīzēs varu izlasīt to, ko jūs te paziņojat kā slepenu. Mēs zinām vārdus, jo tas bija visu laikrakstā publicēts. Ne, ne jau tāpēc, ka mēs e, būtu piekļuvuši slepeniem datiem. Es teiktu tā, tad, kad jums būs precīzi dati, zināsiet, kas jums ir jāpārskaita. Mēs vēlamies zināt, tad, kad veicam pārvietojumus, par ko veicam pārvietojumu un precīzi, cik 11. jūnijas ir datums, kad mēs atkal tiksimies šeit, jo komisija prezentēs savu budžetu līdz 11. jūnijam. Es ceru, mēs varēsim no jums saņemt precīzi datus. Mobbinga gadījumos tur ir pusotru gadu garš process, kas tiek uz pēdējo uh, komitejas sēdi atlikts uh, pieprasījums veikt pārvietojumu. Es ierosinātu 11. jūnijā, ja kolēģi piekrīt varam pieņemt lēmumu. Es nemaz negribu no jums vārdus zināt. Es jau avīzē to visu izlasīju. Es nemaz neprasīju to. Es pat nebūtu to prasījusi. Es gribu summas zināt un kādā nolūkā viņas tiek izmaksāts. Šī ir budžeta komiteja. Mūsu uzdevums nav zināt vārdus vai apspriest tos. Mums nav jānodrošina atklātība šādajā jautājumā. Kaut arī avīzē tas viss bija rakstīts. Priekšsarētāji. Uh, Manuprāt, mēs jau esam visu izrunājuši. Revizijas palāta skaidroja mums, ka tuvākajās dienās summa tiks precizēta. Tas nozīmē, ka revizijas palāta līdz 11. jūnijam būs spējīga nosaukt mums precīzos summas, un 11. jūnijā mēs balsosim. Kas var piekrist Monikas priekšlikumam? Paceliet rokas. Tātad šo mēs uh, pārceļam uz jūniju. Es esmu gatava visu vārdā Ar, ja, ja tas viss ir kārtīgi pamatots, un mēs zinām, kas konkrēti mums ir jāpārskaita, mēs, protams, esam gatavi to darīt, bet šādā veidā nu gan nē. Labi, saka priekšsarētāji, tā arī rīkojosimies, eh, vairākums tev atbalsta. Nākamais punkts - ēku politika. Tas ir arī kleines. Jā, arī šeit ir eh, pārsteiguma ola. Bet loģiska Ir gan pāris lietas, kas man īsti nav saprotamas, bet eh, varbūt tad divpusēji to vēlāk eh, tikt skaidrībā. Runa ir par Livingstone ēku. Mums jāatstāja eh, no septembra beigās ģimē ēka un tas ir saistīts ar daudzām izmaksām. Tur ir nepieciešams uh, restruktūrizēt un remontēt arī citas ēkas, un komisijai ir nepieciešams uh, es, izvietošanas kapacitāte, lai varētu pārstrādāt citas, uh, remontēt citas ēkas telpa, eh, kas mums tiek iegūta, ir ievērojami mazāk nekā vecāka mēka, bet izdevīgāka finansiāli. Kopsumā, es domāju, kopumā maksājām 3,8 miljonus, un ja mēs neieskaitam blakus maksas, tad ir runa par 2,88 miljonu ja es ieskaitu arī sadalu šo uz 15 gadiem, tas nozīmē, ka kvadrātmetrā cena ir 162 eiro par kvadrātmetru. Tas ir zemākais, kāds mums līdz šim vispār ir bijis. Mēs redzam, ka ir eh, mazliet par daudz, mums liekas, dažs ēks. Un varam izdarīt zinām spiedienu eh, sarunās par cenu. Ehm, neprecizējot visas detaļas, saskaņojot ar eh, abiem līdzreferentiem, varu aicināt eh, izdarīt saprātīgu lietu. Mēs varam eh, vairāk apmācību veikt, izvietot apmācību personālu, piedāvāt biroja telpas un kopsumā maksāt arī mazāk. Vienīgais, ko es viņiem jau sacīju, ka man ļoti izbrīna viena lieta. Uh, kā cenu var samazināt pēkšņi par 30%. Nu, es pieņemu, ka vecais īpašnieks, kurš ir arī jaunais īpašnieks, ir ļoti ieinteresēts uh, izvietot savās uh, ēkās banku un komisiju, jo, lai neturētu viņas tukšas, jo savādāk es tik milzīgi cenu samazinājumu nespēju loģiski izskaidrot, bet savādāk es aicinu piekrist un nesniegt atzinumu. Priekšsarētāji, kurš piekrīt Monikas priekšlikumam, lūdzu balsojiet paceļot roku. Manuprāt, Anne un Jānis arī. Labi, labi, viss skaidrs. ar to esam arī pabeiguši balsošanu. Pagaidiet, pagaidiet, tulīt, tulīt. Vienu pēc otra. 12. punkts tāpat tiek atlikts, jo nekā jauna tur sakāma nav. Bet pirms iedziļināmies visā pārējā, dodu vārdu mūsu budžeta ģenerāldirektoram. Šī ir pēdējā sanāksme, parastā pēdējā sanāksme šajā sasaukumā. 11. jūnijas arī vēl ir šajā sasaukumā, bet tā būs ārkārtas sanāksme. Līdz ar to jums e, ir vārds. E, lūdzu. Oui, merci, madame. Paldies, e, priekšsēdētāji. Gribēju izmantot iespēju, kad ir klāt. Pēc balsošuma daudzi komitejas deputāti, lai pateiktos jums visiem šī sasaukuma beigās, kas formāli beidzas. Šodien ir pēdējā budžeta komitejas sanāksme. Jūs sanāksiet kopā atkal 11. jūnijā 15. gada budžeta projektam, bet patiesībā šodien ir pēdējā formālā budžeta komitejas sanāksme. Un gribēju jums pateikties komisijas, budžeta ģenerāldirekcijas un man kolēģu vārdā par to darbu, ko mēs esam paveikuši šo pēdējo piecu gadu laikā. Mums ir nācies saskarties ar daudziem izaicinājumiem, bet arī mani priekšteči mūsu ģenerāldirekcijā norādījuši, ka nekad viņiem nav nācies tik īsā laikā saskarties ar tik daudzām grūtībām. Un jums? izdevās katru gadu, neraugoties uz grūtībām, izveidot gada budžetu. Mums ir bijušas visai sarežģītas pieredzes, un mēs savā ģenerāla direkcijā divas reizes esam eh, gatavojuši jaunus budžeta projektus. Mēs esam kopīgi izveidojuši daudzgadu finanšu schēmu, kura bija vissarežģītākā operācija sarunvešanas ziņā. Un pateicoties parlamentam šajos visai sarežģītajos apstākļos, jūs piedāvājāt vairāk realisma un vairāk eiropeiska eh, eh, redzējuma salīdzinājumā ar to, ko bija sagatavojusi padomu. 2013. gadā jūsu apņēmība strādājot pie korektīvā budžeta bija skaidri redzama, mēs zinām gada beigus skaitļus, atlikušos maksājumus un kāda būtu bijusi situācija, ja parlaments nebūtu spēcīgi iesaistījies, lai no varētu pieņemt eh, korektīvo 2013. gada budžetu. Un par to es vēlos jums pateikties. Es gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos eh, jums par darbu pie finanšu regulas, kas bija ļoti sarežģīts pasākums. Mums kopīgi vajadzēja veikt vairāk vienkāršojumu. Es nezinu, vai mums tas viss ir izdevies, un apstākļi ir tādi, ka tādā likumdošanas procedūrā, kāda ir mūsējā, izdarīt vienkāršošanas, jo ir pastāv lielāka tendence sarežģīt nekā vienkāršot. Taču es domāju, ka mums ir izdevies uz priekšu pavirzīties. Un tīri personiski gribu teikt, ka šī sanāksme ir arī mana pēdējā budžeta komitejas sanāksme. Es beidzu darbu komisijas dienestā 30. aprīlī eh, pēc 30 dienām un pievērsīšos eh, citām darbībām un tīri personīgi, tāpēc gribu pateikties jums par izrādīto uzticību, par. Uh, jūsu atbalstu attiecībā uz budžeta pārvaldību šajā ļoti sarežģītajā periodā. Tāpat arī priekšsēdētāji grib pateikties nevis tikai visiem referentiem, bet visiem kolēģiem parlamenta dienestos. Gribu pateikties Anevitrē un Žozē Pačeko par atbalstu par sadarbību, kāda mums ir bijusi visu šo gadu garumā. Un visiem tiem, neatkarīgi no tā, vai jūs kandidēsiet vai nenākošais vēlēšanās, es gribu novēlēt vislabākos panākumus, veiksmi tiem, kuri kandidēs, jo ir ārkārtīgi būtiski, lai mūsu rīcībā ir šī demokrātiskā dimensija, kas tik eh, labi darbojas parlamentā un eh, veiksmi un panākums tiem, kuri nodarbos, eh, izlēmuši nodarboties ar ko citu. Paldies! Jā, vielen dank! Jā, paldies par eh, labajiem vārdiem. Jūs tiešām bijāt tas ģenerāldirektors, kurš budžeta ģenerāldirektorātu direktorātu kurš kopā ar mums ir igadējos budžeta grozījums veicis visus šos gadus, un šis process, eh, kas eh, mums ir uzticēts ar Lisabonas līgumu, lietas nav kļuvušas vienkāršākas ar Lisabonas līgumu, bet gan daudz sarežģītākas, un jūs to arī eh, labi aprakstījāt. Novēlam jūsu atpūtai daudz nemiera un visu labu no manis pašas. Es tāpat arī ar 1. jūliju vairs nebūšu deputāte, un varbūt šajā savā nemierā mēs vēl kaut kur kaut kā satiksimies. Labi, esam nonākuši šobrīd pie tā, pie, nu, ko mēs atlikām pirms brīža. Vai joprojām ir vēlme šeit diskutēt par to, par ko mēs balsojām un, respektīvi, nenobalsojām Janu. Aiš. Jā, priekšsēdētāji, es gribu, man būtu uh, desmit, pēc desmit gadu darba šai parlamentā jāiemācās šie, šie reglaments no galvas, bet mani pārsteidza tas, kā jūs interpretējāt šo atkārtot grozījumu iesniegšanu, ka tas it kā ir mutisks grozījums, un es gribētu lūgt juridisko dienestu un konstitucionālo lietu komiteju man paskaidrot situāciju. Tūlīt pat, jeb vēlāk, jo man tik tiešām strādāja pie pagājušā gada izdevuma bet tad man eh, nācās ņemt rokā 14. gada marta izdevumu Melns uz Balta. Teikšu tā, tas, ko konstitucionālā komiteja šo gadu laikā ir sagrozījuši, respektīvi lēmuši par grozījumiem, nu, neesmu pilnībā, protams, apmierināta ar to visu, bet, nu, tā nu tas ir. Nu, tādi bija noteikumi attiecībā uz e, grozījumu priekšlikumu pārņemšanu. Vai ir citi jautājumi? Nē. Labi. Ķeramies pie 13. darba kārtības punkta. Varu jūs informēt par sta starpiestāžu darbu grupu saistībā ar decentralizētām aģentūrām. Tā ir otrā grupa, Un tur it kā ir paredzēts par kaut ko vienoties. Iepriekšējā reizē bija tā, ka padome un parlaments beidzot runāja par mandātu un formu tam visam, kā mēs vēlamies sadarboties, uz kā pamata tas notiks, tātad tik panāk šī vienošanās. Es centīšos eh, to visu ļoti īsi eh, prezentēt, jo mums vēl ir lietas paredzētas darba kārtībā. Komisija nebija līdz galam apmierināta, bet jau nav, tas nav mūsu uzdevums eh, vienmēr panākt, lai komisija būtu apmierināta. Bet eh, komisijas paziņojums, eh, ko viņi nāca klajā mums pagājušajā jūlijā, tas ir kā pamats darbām ar aģentūrām. Un šī procesa gaitā mums ir kļuvis arī skaidrs, ka uh, Mums ir runā ar divām pēdējās politiskām darba grupām, bet eh, tas mums viss ir jāpapildina ar tā saucamo tehnisko vai papildu darba grupu, kas visas šīs lietas, kuras mēs vēlamies risināt, tad arī sagatavotu. Grieķijas prezidentūra, Grieķijas vēstnieka vārdā, tad eh, skaidri pauda, ka ar dažām jaukām viedokļu apmaiņām eh, īsti galā netiksim. Nu, un tad eh, gandrīz pieprasīja, lai mēs savas darba metodas mainam. Tā mēs arī vienojāmies savstarpēji un nākamajam parlamentu sasaukumam informēsim, ka politiskā darba grupa darbosies, darbs sāksies septembrī viņiem, un līdz tam ir jāveic arī atsevišķi sagatavošanas darbi, un tas viss ir procesā šobrīd. Nu, dažādos sekretariātos, gan padomas sekretariātā, gan arī komisijā un arī mūsu sekretariātā notiek šie darbi, lai mēs varētu pateikt, ka vismaz Anna Jensen, Monika Holmajer un es, Ēda Gardie Zabal, viņi nevarēja piedalīties pēdējā reizē, es jau skaidroju, kāpēc ne. Tad mums vismaz nākamajam parlamentu sasaukumam ir sagatavots ceļš, un viņiem būs visas iespējas kaut ko sakarīgu tur arī panākt. Es ķeros uzreiz pie arī pie darba dokumenta. Var teikt, viens izriet no otra pavisam organiski pēc tam, kad mums vairs netika ļauts pašiniciatīvas ziņojumu sastādīt, kur ir jāiziet vairākām eh, instancēm cauri, lai tas nonāktu plenāru sēdē, pavisam ātri pirms eh, leģislatūras, eh, respektīvi sasaukuma beigām, mēs vēl domājam par to, kādas mums vēl ir iespējas. Un mēs tad teicām, ka ja rezolūciju nevar, tad Jo arī nākam instancam jāiet cauri, nu, tad darba nepaspēt labi, lai tad būtu tā vietā darba dokuments. Darba dokumentu tad arī jūs angļu valodā atradīsiet savās mapītēs. Centos kārtīgi sarakstīt, kuras ir tās nepieciešamās lietas, kāpēc viņas ir nepieciešamas, un pierakstīja arī to, kas obligāti nākamajā parlamenta sasaukumā ir jādiskutē, kur vēl ir jautājumi, kas absolūti vēl nav atrisināti. Aģentūras tik tiešām ir svarīgas daļas šai procesā, es pateiktu, Eiropas administrācijā, un tas pat nav īsti precīzi, jo viņas daļēji piedar pie administrācijas, bet, protams, pats par sevi saprotams, ka tā kā viņas tiek finansētas no budžeta un ne jau no administratīvā budžeta, ka, protams, tās ir arī daļa no īstenošanas, no Eiropas tiesību aktu īstenošanas. Un šī apziņa par aģentūrām ir jāuztur Eiropas parlamentā, šī izpratne, un varbūt pat jāpamodina šī izpratne arī padomē, kas, manuprāt, būs grūtāks jautājums. Tomēr es uzskatu, ka būtu labi, ja mēs nepalaistos un tiešām saviem partneriem trilogos, samierināšanas sanāksmēs, atkal un atkal atgādinātu, jums ir saturiski jārūpējas par aģentūrām. Nedar, ka paskarīties cipariņus, kuru cipari ir jāņem vērā, kurus varu neņemt vērā, nē. Ir runa par to, ko mēs vēlamies no aģentūras panākt. Vienalga no kuras, no šīm 32, kas mums jau ir. Ko mēs no viņas vēlamies un kādi ir nosacījumi, kas ir nepieciešams šai aģentūrai, lai varētu to īstenot. Ja viņa to nevar, vai nu tādēļ, ka personāls ir saplānots tā, ka nav pietiekams vairāk, vai, piemēram, finansējums, kas paredzēts no Eiropas Savienības budžeta, uh, ir svītrots vai samazināts tik tālu, ka darbu vairs nav iespējams izpildīt, tad šai aģentūrai ir, principā, tā ir izgāzusies, un tad jāvar viņa ciet. Mums ir šī apziņa jārosina, ka nevar visu laiku mazināt, mazināt, mazināt, bet joprojām sagaidīt, ka darbs tiks padarīts. Un tas ir pilnīgi skaidrs. Protams, arī uh, parlaments ir lielisks ar to, ka regulāri izdomā jaunas pienākumus aģentūrām kopā ar komisiju un padomi. Mēs uh, ļoti labprāt esošām aģentūrām izdomājam jaunus pienākumus, pamatoti, mazāk pamatoti, tas lai paliek citai reizei, bet tas viss ir jāņem vērā. Es to visu mēģināju iekļaut darba dokumentā, smuki uzskaitīt eh, šos punktus, arī tad, eh, ja cilvēks ir pirmoreiz parlamentā, jo runa ir par informāciju jaunajam sasaukumam, lai to visu varētu izlasīt, saprast, par ko ir runa, un, ja rodas kādi jautājumi, noteikti tie kolēģi, kas šobrīd ir parlamentā un būs arī vēlāk būs pieejama un gatava atbildēt uz šiem jautājumiem. Anna Jensen. Uh, yes. Jā. Mums uh, ir uh, vēlāk paredzēts uh, uh, uzklausīt uh, Deloitte. Uh, ziņojumu par uh, daļēji pašfinansētām Eiropas Savienības aģentūrām, un tas saucas ar citiem uh, Deloitte pētījumiem par uh, maksu noteikšanas principu. Un šie pētījumi kopā ar jūsu darba dokumentu būs ļoti noderīgi jaunajiem kolēģiem. Mēs esam tiešām daudz strādājuši pie aģentūru jautājuma jau gadu gaitā, un es gribētu uzslavēt jūsu lielisko veikumu. Aģentūras, kā to var redzēt no darba dokumenta, ir uh, radušās arvien jaunas un jaunas, to skaits ir pieaudzis, bet mums būtu uh, arī jāizvērtē to darbs, jo patiesībā jūs jau arī strādājat ne tikai budžeta komitejā, bet arī vides komitejā un uh, daudzas aģentūras at, ietilpst šīs komitejas um, pilnvaru aptvērumā, un jūs esat arī nodarbojies no šā viedokļa ar aģentūru jautājumu, bet vislielākais uh, veikums ir bijis tas, kā mēs esam centušies izstrādāt pamatprincipus uh, attiecībā uz darbu ar aģentūrām, un esam veidojuši kopēju sapratni ar komisiju un padomi lai labāk, uh, veiksmīgāk risināt šo aģentūru jautājumu. Un es patiešām ceru, ka nākamajā sasaukumā mm, deputāti tiešām ļoti interesēsies par šo it kā, nu, ko dažkārt uh, uh pasniedz kā konfliktu starp komisiju un aģentūrām, bet to nevajadzētu tā uztvert. Patiesībā daudzas aģentūras ir regulējošās aģentūras, un tās ietilpst izpildvaras struktūrā un uh, sniedz arī um, Un uh, daudziem ir arī grūti to saprast, jo padome neinteresējas pārāk par aģentūrām, uh, Tas ir tāds kā nemīlamais padomas bērns šīs aģentūras. Un varbūt mēs varētu aicināt tomēr un cerēt, ka padome uzņemsies lielāko atbildību, ka šis jautājums tiks risināts nopietnāk gan attiecībā uz uh, izvietojumu, gan, uh, gan struktūru un citiem jautājumiem. Varbūt ir iespējams attīstīt šo uh, aģentūru tīklu dažas apvienot un veikt citus uh, pārveidojumus. Un komisijai vajadzētu izstrādāt tādu kā ceļa karti par to, kā būtu iespējams ietaupīt līdzekļus vienās aģentūrās uh, un uh, līdzekļus pārvietot citām aģentūrām. Mēs noraidījām šādu pieju, bet mēs vienkārši vēlamies, lai pieeja šai darbā būtu citāda. Un mēs tiešām ceram, ka sarunas starp parlamentu un, un komisiju būs auglīgas, un visu, ko mēs esam panākuši, mēs esam panākuši parlamenta un komisijas sadarbībā. Ar padomi sadarbība ir bijusi ļoti grūta. Un Es domāju, ka ir tiešām ļoti svarīgi, lai nākotnē parlaments un komisija panāktu vienotu izpratni par šo jautājumu. Nu, tas ir viss, ko es vēlējos teikt par šo jautājumu, jo šī ir tā kā mūsu pēdējā sanāksme, zināmā mērā. Mēs esam nogājuši garu ceļu, bet uh, priekšā stāvošais ceļš vēl ir garš arī. Jā, paldies, Anna. Bet mēs taču vēlamies uh, dot vārdu arī viesiem, tā kā mums ir viesi, izmantot uh, to, ka viņi ir atnākuši un ļaut viņiem prezentēt uh, pētījumu, ku, par kuru tu kopā ar Angeliku Vērtmanu bija atbildīga. Vai es varētu jūs lūgt šobrīd sākt prezentāciju? Augt. Short... Paldies, Haugas kundze. Es tikai gribēju atgādināt, ka šī pētījuma pamat uzdevums bija precizēt principus un uh, un noteikums attiecībā uz daļai pas, pašfinansētām aģentūrām mēs pētījām aviācijas drošības ķīmikāliju un medikamentu aģentūras. Tātad Mēs skatījāmies uz budžetu struktūru, maksājumu noteikšanas principus, pārpalikumu deficītu pārvaldību un potenciālo šo modeļu plašāku izmantošanu. Ir uh, aģentūras, kuras saņem ieņēmumus no attiecīgās nozares un tā pašā laikā ir finansēts arī no Eiropas Savienības budžeta. Šies aģentūras veic uzdevumus Eiropas Savienības vārdā un tā pašā laikā sniedz pakalpojumus attiecīgajiem nozars pārstāvjiem un lietotājiem pamattiesību aktos ir paredzēti divi pretēji budžetā noteikšanas principi šīm aģentūrām, un tas pats attiecās uz uh, maksājumu uh, izmaksu novirzīšanu un pārpalikumu deficītu izvērtēšanu. Šis pirmais viens modelis attiec uz Eiropas aviācijas drošības aģentūru un uh, otrs modelis attiec uz ķimikāliju un medikamentu aģentūru. Šiem modeļiem ir speciāli, tātad specifiskas iezīmes. Vispirms sākšu ar asignēto ieņēmumu modeli. Šeit uh, ieņēmumi no maksām par pakalpojumiem tiek strikti nodalīti no finansējuma uh, sabiedrisko funkciju, valsts fun uh, sabiedrisko funkciju veikšanai. Tātad šeit nav pieļautas uh, šķērs subsīdijas starp uh, pakalpojumu sniegšanu un savienības uzdevumu izpildi. Tā šeit ir um, arī um, paredzēts rezerves fonds, šeit var rasties pārpalikumi vai deficīts atkarībā no tā, kāds ir pieprasījums pēc aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat ir jātiek sniegta informācija aģentūras pakalpojumu uh, saņēmējiem par uh, to, kā tiek noteiktas maksas un kā tiek izmantots rezerves fonds. Šeit grāmatvedības ziņā tiek stingri nošķirt šie divi darbības veidi un tiek uh, īstenot arī ļoti detalizēta grāmatvedības uzskaita par maksu noteikšanu. Šis uh, modelis arī nosaka, kā eh, ir eh, maksas par eh, atļauju izsniegšanu, atkārtot noteikts un citi elementi. Šeit aģentūrām ir jānosaka nedaudz augstāks maksas, lai veidotu rezerves fondu, kas ir saistīts ar uh, mainīgo pieprasījumu pēc pakalpojumiem, un tāpat ir stingri noteikumi nepieciešami, lai novērstu pārliecīgi lielu rezerves fonda uzkrāšanos. Otrs modelis ir uh, vienotā budžeta modelis. Šeit iezīmes uh, un rezultāts ir ļoti atšķirīgi. Budžetā netiek nodalītas uh, Eiropas Savienības uh, funkcijas un pakalpojumu sniegšana. Šeit vai, lielāka noteikme ietekme policija, politikas īstenošanai un šajā modelī ir iespējams šķērs subsīdijas starp pakalpojumiem nozarei un savienības noteikto uzdevumu veikšanu. Un šeit va, ir iespējamas arī naudas plūsmas no un uz Eiropas Savienības budžetu. Un šajā gadījumā nav specifisku informācijas sniegšanas noteikumu pat, patērētājiem, pakalpojumu saņēmējiem un mazāk caurskatāmību. Uh, Eh, rezultāts ir tāds, ka budžets ir eh, elastīgāks, bet tai pašā laikā Eiropas Savienībā ir jākompensē ieņēmumu eh, nestabilitāte šai aģentūrai un var parādīties arī netiešie nodokļi aģentūras pakalpojumu saņēmējai un arī saņēmējam un arī caurskatāmība un atklātība ir diezgan ierobežota. Šobrīd nav harmonizētas pieejas attiecībā uz aģentūru finansējumu modeli. Likumdevējs katrā atsevišķā gadījumā izlēma par to, kāds modelis tiks īstenot. Šie divi mo modeļi viens otru izslēdz un tādēļ uh, arī rodas diskusija par to, vai viens no šiem modeļiem būtu jāizvirza priekšplānā un jāizmanto biežāk Šeit ir dažādi apstākļi jāņem vērā. Eiropas eh, komisija uzskata, ka vienotā budžeta modelis ir labāk piemērots, lai varētu uh, veikt nepieciešamos ietaupījumus un arī, lai novērstu līdzekļu atlikumu uzkrāšanos aģentūrās. Tāpat šis modelis ir um, atrunāts arī finanšu regulā Kaut gan arī regula paredz uh, izņēmumu gadījums, kad ir iespējams saņemt finansējumu no trešajām pusēm par uh, sniegtajiem pakalpojumiem un uh, precēm. Uh, tālāk kopīgā starp institūciju pieejā ir norādīts savukārt, kā ir eh, nepieciešams īstenot modeli, kurā pilnībā tiek iegūti ieņēmumi par eh, sniegtajiem pakalpojumiem. Un eh, šis princips, ka pilnībā tiek iekasēta maksa par pakalpojumiem, nodrošina arī lielāku caurskatāmību. Ņemot vērā pašreizējo situāciju un ierobežoto budžeta uh, līdzekļu apjomu, pastāv tendence vairāk izmantot eh, šo modeli, kad eh, pilnībā tiek iekasēti, eh, iekasēta maksa par pakalpojumu sniegšanu. Tagad es gribētu īsumā pakavēties pie pētījuma otrās daļas un izvērtēt, cik plaši varētu izmantot šo daļai pašfinansēto aģentūru modeli un vai aģentūrām vajadzētu noteikt maksu par pakalpojumu sniegšanu vai nē. Tātad, kā es teicu, par katru aģentūru šis lēmums tiek pieņemts atsevišķi, kad aģentūra tiek izveidota. Šobrīd ir deviņas aģentūras, kuras nav pilnībā uh, finansētas. Uh, Un ir arī trīs aģentūras, kas ir pilnībā pašfinansējošas. Runājot par piš, pašfinansēšanas principu plašāku izmantošanu, mēs ierosinām divu līmeņu pieju funkcionālai analīzei, uh, tātad izvērtēt, vai pastāv nepieciešamie nosacījumi, lai noteiktu maksas ekonomikas operatoriem, vai ir iespējams sniegt pakalpojumus un saņemt par to maksu. Un otrs posms šajā analīzē ir jāizvērtē papildus nosacījumi, piemēram, vai Uh, konkrēti labuma saņēmēji ir identificējumi, kas varētu uh, veikt šos maksājumus un vai šis modelis varētu būt rentabls vai uh, maksas varētu sekt uh, ar to iekasēšanu saistītos izdevumus un arī kādā uh, mērā pastāv politiskā grība noteikt maksas atsevišķām ekonomikas operatoru nozarēm. Tātad joprojām ir sešas Eiropas Savienības aģentūras, kuras sniedz pakalpojumus, bet uh, nav noteikušas nekādas maksas, un tās ir Eiro enerģijas regulātora sadarbības aģentūra, Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra, Eiropas banku iestāde, Eiropas jūras drošības aģentūra un Eiropas dzelzceļa aģentūra. Un uh, ir jau veikts uh, detalizēts pētījums par Eiropas pārtikas nekaitīgumu aģentūru, un esam nonākuši pie secinājuma, ka uh, nebūtu pamatots noteikt maksas pakalpojumu saņēmējiem, jo tas būtu pārāk uh, dārgi un nerentabli, un šobrīd uh, mēs uh, turpinām pētījumu par Eiropas dzelzceļu aģentūru. Uh, es pateicos par jūsu uzmanību. Jā, Jā, paldies. Vai kādam ir kādi jautājumi? Ā, ir gan Jens Gaiers. Lūdzu, Jens. Paldies abām referentēm par šo pētījumu Sveicināti Deloitte arī. Man arī ir līgums ar Deloitte pašam. Patīkami redzēt, ka arī izkārtojums prezentācijā nav mainījies. Pirms pāris gadiem es pats ar tādu vēl strādāju. Tagad par jūsu konsultējumiem. Varam varbūt atgriezties eh, pirmspēdējā slaidā ar zilo un zaļo krāsu. Otrajā punktā angliski tad teikšu, maksu iekasēšana īpaši neapdraud aģentūras neatkarību. Tas ir ļoti drosmīgs paziņojums, es teiktu. Jo mūsu pirmās politiskās aizdomas liecinātu par pretējo, respektīvi. Tad, kad finansējot eh, darbību at, eh, esam atkarīgi no maksu iekasēšanas no klientiem, tad mēs esam ieinteresēti nākt pretī klientiem. Un šāda pretī nākšana varētu tomēr ietekmēt neatkarību. Varbūt jūs, ja es varētu lūgt, mazliet precīzāk paskaidrot savu argumentāciju. Kāpēc jūs tā uzskatāt? Paldies! Uh, Šis uh, jautājums arī ir uzdots uh, sarunās ar citiem institucionālajiem pārstāvjiem. Tātad tika teikts, ka šeit varētu ap, būt apdraudēta neatkarība, bet mēs uzskatām, ka neatkarību var nodrošināt atbilstoša aģentūras pārvaldība, un ja valdi neietekmē attiecīgās nozars pārstāvi, tad varētu, mūsuprāt, izvairīties no apdraudējuma aģentūras darba neatkarībai, pat tad, ja tā iekasē maksu par saviem pakalpojumiem. Also wenn ich das ja es to pareizi saprotu, tad tie, kas daļēji vai pilnībā tiek finansēti no e, iemaksām, no iekasētājiem maksām, respektīvi, viņi strādā ar tiem nozars pārstāvjiem, kas vēršas pie viņiem, lai saņemtu certifikāciju, reģistrāciju vai ko citu, nu, līdzīgi kā, es nezinu, tad, tad, kad tu vērsies ar iesniegumu administrācijā, tāpēc jau administrācija nekļūst no tevis atkarīga. Nu, tās aģentūras, kas konkurē, jā, protams, eh, tirgu tā konkurence savādāk, Ohim, protams, eh, ir Eiropas harmonizēšanas birojs un uh, ir vēl arī nacionālie, un nacionālās maksas ir salīdzinoši augstas, tāpēc Ohim ir tik pārslogots un viņiem ir tik daudz darba. Bet e, šajā reizē man jāsaka, es neredzu, ka no tā pazustu ne, e, neatkarība. Vai ir citi jautājumi? Nē. E, nu tad sakam paldies jums par pētījumu smuki izdrukāts, melns uz balta. Varam vēlāk pārlasīt, ja mums vēl kaut kas nav bijis pilnībā skaidrs. Paldies jums visiem, kas piedalījās šajā mūsu pēdējā sanāksmē, pēdējā parastajā sanāksmē budžeta komitejai. Un sākumā nemaz tā nedomāju, bet eh, samērā disciplinēti esam izgājuši cauri darba kārtībai. Paldies jums par to, patīkam jums atlikušo dienu, koordinātoru sanāksme ir svītrota, tā nav, pa, nenotiek, neviena politiskā grupa nav izteikusi vēlmi to uh, noturēt, tāpēc arī koordinātori brīvi. Paldies!